friends. Dārgie draugi, cienījamie deputāti, mēs jau esam zaudējuši astoņas minūtes no paredzētās stundas, kas mums paredzēta kopā ar komisārs kundze, Taisanas kundze, kuru sirsnīgi sveicam. Un es došu jums vārdu, Taisanas kundze, un uh, došu jums iespēju arī pēc tam uh, referentiem un ēnu referentiem uh, izteikt komentārus. Un tagad vārds jums, Taisnes kundze. Paldies, priekšsādātāji. Cienījami priekšsādātāji, cienījami deputāti, man liels prieks šodien būt eh, kopā ar jums šodien eh, Nodarbinātības komiteja Eiros parlamentā. Man liels prieks uh, prezentēt uh, savu priekšlikumu par pārskatīšanu uh, noteikumiem sociālās, sociālās noteikumu koordinēšanai, drošības koordinēšanai. Un tā ir bijusi likumdošanas prioritāte Eiropas Savienības institūcijās. Es pirms gribētu sveikt referenta kungu, Balas kungu un vēlu viņam un arī ēnu referentiem, protams, arī visiem jums panākumus. Mm panākums, kas jums ir nepieciešams, lai mēs varētu kopā ātri virzīties uz priekšu ar šo svarīgo dokumentu. Jūs Eiropiešiem jautājat, eh, kas ir visvairāk augstāk vērtētā eh, vērtība, kādas tiesības tad parasti ir eh, tiek piesauktas eh, m, tiesības brīvi pārvietoties pa Eiropas Savienību. Brīva cilvēku pārvietošanās Eiropā nebūtu praktiski iespējama bez Eiropas noteikumiem un sociālā drošības koordinācija. Tās ir tā, tie noteikumi, kas garantē pilsoņiem nezaudēt viņiem sociālo aizsardzību, dodoties uz citu dalību valsti. Protams, dalību valstis saglabā pilnīgu atbildību par to, kādā veidā uh, Tās organizē sociālās drošības sistēmas. Tas atbilst līkumiem, kā jūs zināt. Noteikumi regulējumā nosaka, kura ir tā sistēma, pie kura šis mobīlais pilsonis pieder. Eiropas sociālās drošības koordinācija un tā zelta noteikums ir, ka Parasti nu, vienmēr tā ir jābūt vienai sistēmai, tikai vienīgi vienai sistēmai. Tas ir vienotības princips. Un, eh, ja viņš ir eh, sniedzis eh, ieguldījumu, tur, kur viņš ir veicis iegūtījums, iemaksas, no tās viņš arī saņem atbalstu. Tas nav nekas jauns, šie noteikumi eksistē jau kopš 59. gada, un noteikumi tiek regulāri aktualizēti. Kādēļ mums ir vajadzīga jauna aktualizācija? Ir jāņem vērā virkne likumdošanas, ekonomiskās un sociālās attīstības faktori. Priešlikums uh, balstās uz dalību valstu ekspertu ieteikumiem, tiem ekspertiem, kuri ir atbildīgi par uh, ikdienas notiekumu ieviešanu um, administratīvajā komis komisijā. Un uh, galvenokārt aktualizēti četrās jomās. Pirmkārt, par bezdarba atbalstu, bezdarbnieku atbalstu, proti, lai darba meklētājs saņem bezdarbnieku atbalstu uh, uz sešā, sešām mēnešiem, nevis kā tagad uz trim mēnešiem. Vēlētos paskaidrot, kādēļ esmu izvirzījis šādu priekšlikumu. Mēs redzam, ka pašlaik ir viens miljons eiropiešu, uh, kas meklē darbu un kas meklē uh, citā Eiropas Savienības dalību valstī darbu. Un dažās dalību valstīs ir ļoti augsts bezdarbs un situācija ar pilnu nodarbinātību un uh, pat uh, prasmju uh, situācija tāda, ka Eiropas Savienība ir vajadzīga darba meklētāja, kas meklē citu darbu, bet, uh, protams, nav arī garantija šim uh, Nav pagaidām tā, ka būtu pilnīgi godīgi nosacījumi un eh, kas būtu pilnīgi garantēti pilnīgi visiem. Ja kāds kvalificējas eh, bezdamnieku pabalstam valstī, kurā viņš pēd, pēdējo reizi strādājis, tad viņam vajadzētu būt spējīgam saņemt arī, saņemt šādu bezdarbnieku pabalstu sešiem mēnešiem, nevis uz trim mēnešiem kā tagad. Ja viņš domā, ka viņam ir iespēja atrast labāku darbu citā dalību valstī. Tas nav nekāds tāds brīva, uh, nejauša izvēle, jo šis cilvēks taču ir iegūties jau uh, veicis iemaksas uh, uh, savā valstī, un, protams, ka uh, šīm iemaksām ir jābūt uh, priekšnosacījumam, lai viņš varētu saņemt šo atbalstu nākamos sešas mēnešus. Cilvēkam ir jābūt, protams, šī personai ir jābūt tādai, ka tā ir uh, reģistrēta uh, dalību valsts uh, bezdarbnieku reģistrā, un viņam jābūt vēlmē, izrādē vēlmē, ka viņš vēlas atrast šo darbu, un tad šis, šī valsts iestāde šīs dalība valsts uh, iestāde ir spējīga sniegt informāciju par to, ka cilvēks tiešām meklēs darbu. Mēs esam izvirzījuši priekšlikumu arī manīt nosacījumus uh, pierobežas uh, darbiniekiem, tie, kur dzīvo kādā dalība valstī un katru dienu vai katru nedēļu brauc mājās uz savu valsti ja šis cilvēks zaudē darbu, tad tā valsts, kurām šis strādājs maksā sociālās iemaksas, tā valsts maksā arī bezdarbnieku pabalstu. Priešnosacījums tām ir, ja viņš ir strādājis vismaz vienu gadu, vismaz 12 mēnešus. Tā ir godīga un vienkārša sistēma. Un noslēgumā, kas attiecas uz bezdarbnieku pabalstu, mēs iesakām, ka cilvēkiem uh, vismaz trīs mēneši jābūt strādājušiem citā dalībvalstī, pirms viņš var prasīt no iepriekšējās uh, apdrošināšanas, uh, uh, lai viņš varētu tik atzīst, uh, kā tiesīgs saņemt bezdarbnieku pabalstu. Tātad, uh, lai varētu tikt saskaitīti kopā šie periodi, kad viņš ir strādājis otrā dalībvalstī un savā dalībvalstī, lai viņš varētu saņemt atbalstu. Otrā daļa mūsu priekšlikumā attiecas uz, eh, bezdarba, eh, uz ilgtermiņa bezdarbnieku atbalstu, uz to definīcijiem, kritēriju, kā to identificēt. Vajadzēja būt skaidram, kā šādu atbalstu, eh, kā to apieties starp robežu situācijā un kuri cilvēki ir spējīgi, kurš personas spējīgi saņemt šo atbalstu, ja pārvietojas pār robežai. Trešā daļa - piekļuve ekonomiski neaktīviem pilsoņiem sociālajiem pabalstam esmu uzklausījis pilsoņus un esmu pārliecināta, ka jūs arī esat dzirdējuši, ka daudzas dalībvalstis tātad uh, izveiz jautājums par to, kas, kas ir šie nosacījumi, kad uh, ekonomiski negatīviem ir uh, tie ir spējīgi, viņiem tiesības saņemt uh, bezdarbnieku pabalstu. Šeit ir dažādas neskaidrs. Eh, un, uh, protams, ka Eiropa šeit nevar atļauties uh, kaut kādā veidā neizdenot brīvu personu pārvietošanos tiesības. Kādi ir noteikumi? Un kādā veidā tie tiek īstenoti? Šeit daudz pārpatumu. Komisijas priekšlikums ir svarīgi nosacījumi. Un tur arī ir Eiropas Savienības tiesas judikatūra, kas nosaka kā brīva pārvietošanās tas nenozīmē bez nosacījuma piekļuvi sociālo atbalstu sistēmā citās dalību valstīs. Dalību valstis var piekļuvi sociālajai sistēmai, var mm, padarīt priekšnos, izvirzīt priekšnosacījumu, protams, ka šis cilvēks ir rezidents šajā valstī. Un uh, ir jābūt šādai tam vispārējiem pārklājumam. Tas tā arī jau ir, bet mūsu priekšlikums šo principu vairāk paplašina un padara skaidrāku. Tas tāpat arī paskaidro, kurš tiek skārts, kas ir neaktīvs, ekonomiski neaktīvs pilsonos tie cilvēki, kuri nestrādā un kuri aktīvi nemeklē darbu. Un ceturtais mūsu priekšlikuma ir saskaņojusi terminoloģiju sociālās aizsardzības terminoloģijā, proti arī uz darbā nosūtītajiem darbiniekiem, bet tas nemaina uh, darba nosūtītajiem eh, personām eh, noteikumus. Viņi paliek uh, savas valsts uh, tiesību subjekti, ja viņi ir, tiek nosūtīti uz mazākā uz 24 mēnešiem. Tātad mūsu prātā ir tāda skaidrāka nosacījuma kopums dalībvalstu iestādēm. Šeit uh, nosūtiet darbinieku uh, nosacījumi ir tādi, lai cīnītos pret iespējamiem pārkopiem, pret ļaunprātīgu izmantošanu. Un šeit esam ņēmuši vērā administratīvās komisijas eh, darba grupas ieteikumus. Un noslēgumā, kas nav iekļauts mūsu priekšlikumā, komisija ir pieņēmusi lēmumu neietiek nekādas izmaiņas notiekumiem eh, bērnu atbalsta saņemšanas nosacījumiem. Dažās dalību valstīs ir eh, izvirzīt ja, jaunas idejas par šo noteikumu, bet pierādījumi gan attiecībā uz ekonomisko ietekmi, gan arī uz eh, regulatīvo slogu raukoties pārbaudot to visu, mēs neatbalstām nekādas izmaiņas. Tā kā es eh, esmu pārliecināta, ka Eiropas Savienība nevar no vienas puses argumentēt, ka personas, ka tām ir tiesības par to pašu samaksu tajā pašā vietā saņemt, bet tajā pašā laikā darbinieks, kuri ir iemaksājuši tādas pašas iemaksas sociālajā uh, sistēmā, ka tie saņēmtu atš atšķirīgas uh, atbalsta, uh, atbalsta maksājumus atkarībā no tā, kur bērni dzīvo. Tas būtu pretrunā ar Eiropas uh, projektiem. Esmu apzinos, ka pagājušā gadā, protams, ir atšķirīga šeit situācija ar apvienoto karalisti. Valdība ir vedus sarunas. Uh, ceram, cerībā, ka er, apvienotā karaliste paliks uh, Eiropas Savienības dalībās. Un, protams, dažām dalībāsiem šeit ir sarežģīta situācija. Bet uh, šeit uh, vienošanās neiekļāva klauzulas. Un tas nestāja automātisku ietekmi un, un uz Brexita referendumu kad referenduma rezultāts kļuva skaidrs, ka Avankārs pametīs Eiropas Savienību. Komisija uzskata, ka šīs izmaiņas eh, nodrošinās lielāku skaidrību, godīgumu pilsoņiem, arī iestādēm, eh, darbiniekiem, nodokļu maksātojiem. Tas nodrošinās brīvas pārvietošanās tiesības, dalībvalstīm eh, dos labākus instrumentus, lai izvairītos no ļaunprātīgas izmantošanas. Mums ir nemitīgs dialogs ar Eiropas parlamentu, ar dalībvalstīm, tāpat arī ar visām citām iestādēm pusēm, kas strādā pie šiem jautājumiem. Esam uzklausījuši. Uh, novērojumus, priekšlikumus, un esmu apņēmīgi darīt visu, lai veidotu labu sistēmu, ko ir viegli īstenot. Kā jau teicu, viena no prioritātēm ir trīs institūcija vienošanās eh, darbā 2017. gadā. Ar interesi gaida mūsu viedokļu apmaiņu. Ļoti augstu vērtēju jūsu viedokļus mūsu nākamajā sadarbībā Esmu pārliecināta, ka mēs eh, sasniegsim vislabāko iespējamo rezultātu Eiropai un mūsu pilsoņiem. Sirdnieks paldies, un, eh, ja ir laiks jautājumiem, labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Paldies! Jā, liels paldies! Ir tiešām daudzi jautājumi. Došu vārdu referentiem un eh, ēnu referentiem. Lūdzu maksimāli divas minūtes izteikties jo varbūt drusku vairāk laiks paliks, bet mēs esam ar Balās kungu. Jūs esat referents, lūdzu divas minūtes jums vārds. Merci de votre. Labdien, cienītā komisārs Kunze, paldies par jūsu uzrunu, par skaidrojumiem, precizējumiem un arī par šādu apsveicamu sadarbības metodu. Tad jūs runājat par sociālās koordinācijas metodi, un šodien mēs uzklausām no jums jaunus priekšlikumus. Tie ir tādi tiešām precīzi izstrādāti, un tagad reizē mūsu parlamentam ir iespēja izmantot šo iespēju un arī skaidri pateikt savus pārliecību par to. Bet šodien vēl tas īsti nav iespējams, un tādēļ, lai mēs uzsāktu tādu vispārēju apspriešanu, jāatzīst, ka mēs esam jau nedaudz iekavējuši, lai gan mums jau nosakot arī savus ēnu referentus, uh, mēs tiešām vēlētos tomēr jums pārunāt arī šo metodi. Jo jūs arī pieminējat Brexitu un tā lomu un iespējamo ietekmi uz turpmāko uh, periodu. Bet pa vidām būs arī šis pārējais periods, uh, līdz ko mēs tiešām varēsim teikt, ka ir iestājusies jaunas attiecību fāze ar Lielbritāniju. Tad kā mums būs rīkoties un kā mēs strādāsim par koordināciju? sociālās drošības koordinācijas jautājumos. Tādēļ eh, domājot arī par ļoti rūpīgo pārbaudi. Te es saprotu, ka jūs veicat konsultācijas ar dalībvalstīm, piesaistot arī interesētās pūstēs, gan arotbiedrības, gan darba devējus. Un šodien jau esat tā nodrošinājuši plašu apspriešanu uh, lai zinātu, kādi viņu eh, jautājumi, bažas, prasības. Es nedomāju, ka tas viss notika automātiski, bet kā katrā ziņā papildus arī parlaments veids ļoti padzinātu apspriešanu ar pilsonisko sabiedrību, nu tas arī tam ir jāatvēl laiks. Un vēl priekšsādātāji, šodienas uzstādītie jautājumi un konkrēti komisijas priekšlikumi, manuprāt, pieprasa atbalstu, globālu atbalstu. Un es vēlētos no savas puses tiešām redzēt, ka ir pietiekami daudz laika. Pirmkārt, mums arī ar ēnu referentiem izdiskutēt šo priekšlikumu, lai pēc tam varētu plašāk komitejā to izskatīt. Paldies! Paldies, Šūdas kungs, uz divām minūtēm. Komisija Taisnes kundze, liels paldies, ka jūs šodien Emplu komitejā esat atnākus pie mums gatavi atbildēt mūsu jautājumiem. Paraugoties to, ko komisija ir eh, sagatavojusi, manuprāt, tas būtu ļoti labs pamats no komisijas puses. Eh, un mēs šeit Eiropas parlamentā varam ar to ļoti labi strādāt. Mūsu kopīgai mērķiem vajadzētu būt, ka temats pārvietošanās brīvība Eiropas līmenī tiktu atvieglota, un tam tas ir arī domāts. Gribētu izmantot arī iespēju pieminēt divus, trīs punktus, kurus jūs arī jau minējāt. Pirmais jautājums. Uh, Tas ir jautājums par uh, bērnu naudu Eiropas Savienības ārzemniekiem, tātad šī naudas eksportēšana. Man ir jautājums, vai jums konkrēti ir bijuši arī citi iemesli, nekā tie skaidriski nenozīmīgie gadījumi. Jūs teicāt, ka tie tikai viens procents kaut kādā, par ko šeit ir runa, un varbūt, ka vajadzētu šeit to vienkārši neievērot. Un ja jūs uh, arī to paskaidrojat, man to es tomēr īsti nesapratu, ka to. Uh, laikā pirms Brexita Britiem tas ir piedāvās, un tagad tā kā pēkšņi viņiem saka, nē, nē, nākotnē tas vairs nebūs iespējams, un šo diskusiju mums vajadzētu tomēr vēlreiz izvērst, un es eh, domāju, ka arī šeit komitejā vajadzētu tā vēl atvērti iepratē rezultātam, vajadzētu šeit par to jautājumu runāt un nevajadzētu no tā atteikties. Un vēl viens, ko es gribēju pieminēt, ir jautājums, kādēļ komisija šeit negrasās uh, arī sociālās palīdzības maksājumu izslēgšanu, un uh, Eiropas Savienības tiesa jau ir uh, pareizi norādījusi, ka šeit ir tomēr uh, tiesības to kodificēt. Šeit ir Manoviča spriedums, un ja būtu labāk, ja tur būtu lielāka juridiskā skaidrība. Trešais punkts, ko jūs arī to pieminējāt, jautājums par bezdarba pabalstu un par tā eksportu no 3 uz 6 mēnešiem mainīt. Šeit jautājums, kādēļ tikai sešu mēnešu, varbūt ka visu laika periodu. Varbūt, ka to varētu paskaidrot. Diemžēl divas minūtēs vairs nevaru pateikt, paspēt pateikt. Paldies. Madam Hort. Paldies, Harkins kundze, divas minūtes. Paldies. Atvainojos. Jātājums komisārē. Es domāju, tas, ko šis priekšlikums taisa grasās darīt un sasniegt, ir veidot ciešāku sasaisti, proti par iemaksām un par atbalstu, kas var tikt saņemts. Un domāju, ka šeit, protams, ir jautājums to, kā taisnīgi sadaliet slogus starp dalībvalstīm. Par to jau ir priekšlikums. Un eh, tas ir tas ceļš, kā to sasniegt. Ir jautājumi. Kolēģis, mans šūdzakungs teica, viņš runāja kas bija pieteicis apvienotē karalistē, tas vairs tagad nav. Un ja tāds vispārīgs pārskats aina, es domāju, tie bija viens vai divi procenti apmēram. Es domāju, ka atsevišķas dalību valstu priekšlikumi būtu ļoti vērtīgi, un uh, sloks noteiktās dalību valstīs eh, varētu, protams, jāņem vērā, jo ir tieši runē par mazām dalību valstīm. Jūs zināt, ka tur ir jāparaugās uz to, bet noteikti mums ir, tas šis jautājums būs jārisina. Gribēju tikai pajautāt jautājumu par atbildi, ko jūs devāt par jautājumu sociālās tiesības eh, rezidentiem. 2014. gadā eh, komisija pret apvienoto karalistā bija lieta. Un jautājums bija 2016. gada septembrī atbilde, ka tika atzīts, ka atzi, eh, atzinums ir, ka ir piekļuva jānodrošina sociālajai drošībai, un tiesnesis teica, ka, ja darībvalsts un komisija analizēja tiesneša tiesas eh, secinājumus. Tātad pastāvīgajam rezidentam tas nav aizliegts un tas nav diskriminācijas pamats. Ka ir jābūt rezidentam šajā valstī. Tātad šis priešlikums, ko esat izstrādājuši, viena no lietām, ko jūs teicāt, uh, tur ir jārazē tas, jās, jāskatās kopā ar Eiropas Savienības tiesas spriedumu. Paldies! Nākamais runātājs ir Džīna Lamberta no Zaļajiem. Vārds jums divas minūtes. Paldies priekšsēdētāji, paldies komisāras kundze. Nu, jā, vairākas lietas mēs atbalstām. Man ļoti patīk, ka jūs uh, nesat iekļāvuši bērnu naudas izmaiņas, jo tur patiešām tas ir politisks manevrs un nevis eh, jautājums, kur patiešām būtu kāds eh, vēlas eh, nodrošināt līdztiesību darba vietā. Un es domāju, ka tas tiešām nav jāiekļauj šeit par jautājumu par periodu paplašinājumu. Cilvēki meklē darbu Es principā atbalstu to un par jautājumu par trīs mēnešiem pirms jūs varat pieprasīt šo atbalstu vienalga, kur tad mums jārauga, kā mēs definējam to, jo pirmie daži mēneši tas var būt uh, uz laiku vai tikai tāds nejauši atrast darbs, tas gadījuma darbs, arī uz to ir jāparaugās. Un es tāpat arī atbalstu faktu, uh, ka, ja mēs raugāmies uz sociālās drošības pusi, mēs nemēģinām atrisināt problēmas uh, par darbā nosūtīšanas un to sociālas drošības mehānismu, jo mēs zinām, ka ir jau par dokumenti, likumdošana, par cilvēki, cilvēkiem, kas ir nosūtīti uz ilgāku laika periodu, tur jau ir likumdošana. Par jautājumu par uh, rezidentiem un piekļuvi sociālajiem atbalstam. Tātad mums ļoti šeit ir jāpārbauda, lai nodrošinātu, ka personas netiktu izslēgtas no ilgtermiņa rezidentu statusa, jo dalībvalstu lēmumi var radīt, protams, eh, sarežģījumus individuālām personām. Un par koordināciju sociālās drošības jautājumus mēs zinām, ka tā parasti ir problēma ar pārobežu sit, sit, vai arī pārējas eh, situācija, kad cilvēki pārēja no viena status uz otru. Un kāds atbalsts tiek piedāvāts eh, personām, un lai viņi vienkārši tā neizkrīt no pilnīgi jau kāda ietvara esot starp divām dalībvalstīm. Paldies! Thank you. I then give the... Paldies! Tagad došu vārdu Helga Stīvenses kundzei, kas tikko kā ieradās. Jums ir divas minūtes laika. repeat, we are, we are very, uh... Vēlos atgādināt, ka esam interesēti tiešām ievērot divu minūšu jautājumu uzdošanas laiku, jo ir ļoti daudz jautājumu, un mums ir jānodrošina komisijai iespēja atbildēt. Lūdzu, Stīvens kundze, jūs drīkstat izteikties. Paldies, priekšsēdētāji. Atvainojiet, ka nokavējos, jo piedalījos Libe komitejas sanāksmē, un tas šodien man bija sarežģīts uzdevums, jo mūsu šīs komitejas sanāca kopā vienlaikus, taču beidzot esmu ieradusies un vēlos pateikties Taisens kundzei par paveiktajiem pūliņiem, cenšoties radīt tādus būtiskus pagrieziena punktus šajās ārkārtīgi svarīgajā jautājumā - sociālās aizsardzības sistēmas, labklājības, turismas. Tie ir tādi jautājumi, ar kuriem ļoti daudz nodarbojamies mūsu partijas un grupas ietveros. Esam saņēmuši lielu atbalstu mūsu nostājām no Eiropas pilsoņu puses. un tas ir saistīts ar nodokļu maksātājiem, ar to, vai viņi maksā nodokļus, un tad tie nodokļi tiek izmantoti tiem cilvēkiem, kas gūst uh, labumu no sociālajiem pabalstiem, jo šie cilvēki vienkārši ierodas no ārvalstīm un nekad nav devuši savu ieguldījumu šajā valstī līdz tam. Un šo iemeslu dēļ mēs uzskatām, ka vajadzētu nodrošināt iespējas cilvēkiem šeit strādāt, un tam visam jānotiek pareizā vieda, veidā, lai nebūtu tā, ka tiktu zaudētas eh, darba vietas, ka dalībvalsts pilsoņi zaudētus darba vietas. Mums ir jānodrošina sociālās tiesības. Ik viens, kas ierodas Beļģijā strādāt, tas šīs personas to var darīt, taču ir jānodrošina tas, lai šīs personas veiktu iemaksas arī mūsu sociālās aizsardzības sistēmās, īpaši, ja šīs personas vēlas izmantot šīs sistēmas nodrošinātos pakalpojumus vēlāk, jo, manuprāt, tas ir tikai loģiski acīm redzams, jo mēs gribam izvairīties no sociālā dempinga. Uh, Tāpat arī mēs runājam par darbinieku norīkošanu un saskaņā ar pašreizējo likumdošanu maksimālais termiņš būtu divi gadi. Divi gadi darbs citā dalībvalstī neveicot sociālās iemaksas. Šīs personas maksātu iemaksas savā dalībvalstī. Un ja jūs palūkoties uz īpašo Beļģijas uh, situāciju, tad izskatās, ka Beļģijas cilvēki vienkārši tiek izslēgti no tirgus, jo viņi nespēja konkurēt ar cilvēkiem, kas ierodas no citām valstīm un saņem zemākas algas. Tā nav taisnīga sistēma. Mēs runājam par līdzvērtīgu atalgojumu, par līdzvērtīgu darbu, un tas ir saistīts arī ar sociālajām iemaksām. Un šo iemeslu dēļ mēs vēlamies ieteikt aplūkot riska sektorus un paredzēt šeit sešu mēnešu norīkojumu darbiniekiem, un tad dalībvalsts var pats šas izlemt, kāda sektori ir riska sektori viņa valstīs. Piemēram, būvniecība ir riska sektors, jo nepastāv patiesa konkurence šajā sektorā. Paldies, um, priekšsēdētāji tagad dod vārdu komisārs kundzē, lai viņi varētu atbildēt uz līdz šim uzdotajiem jautājumiem un cerams, ka paliks vēl laika citiem. Jūs pārstāvat goe, saka priekšsēdētāji. Lūdzu, pārstāvs no goes divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji, saka Lopes Bermejo kundze. Uh, Paldies, eh, Tesens kundze. Sociālo aizsardzības sistēmu koordinācija ir ārkārtīgi būtisks jautājums. Svaigākie dati liecina, to apgalvo pat pati komisija, ka ir um, vismaz 11 miljonu eiropiešu, kas dzīvo kādā citā valstī, nevis savā izcelsmes valstī, un ir 2 miljoni darba ņēmēji, kas strādā citā dalībvalstī, un ir pusotra miljona pārobežu darbinieku. Tātad kopumā tas ir liels skaits darbinieku, kas maksā Eiropas Savienībā sociālās kas veic sociālās iemaksas un saņem arī sociālos pabalstus. Mēs esam iesnieguši arī grozījumu priekšlikumus, taču mūsuprāt jūsu priekšlikums dots pareizajā virzienā, kā piemēram sociālo pakalpojumu pārnesamība. Taču šeit vēl pastāv tādi divi trūkumi priekšlikumā. Pirmkārt, tas eh, darbinieks, kas strādā citā valstī, un izmanto šīs mobilitātes tiesības. Kāpēc runājot ar norīkotajiem, attiecībā uz norīkotajiem darbiniekiem ir paredzēta 24 mēneši šāds termiņš, jo parasti tie ir kādi 4-6 mēneši. Tad pastāv risks, ka sociālā apdrošināšana tad attiektos arī uz šiem ilgtermiņa norīkotajiem darbiniekiem. Uh, Un mums taču ir jāizvairās no sociālā dempinga. Vēl sarežģītāks jautājums. Nevaru taču tā argumentēt, ka bezdarbnieki zaudētu savas tiesības jo tās būtu uzbrukums pil Savienības pilsoņu tiesībām. Tas attiekties uz tādiem darbiniekiem, kuri var tikt izdzīti no kādas dalībvalsts, ir zaudētu savu darba vietu. Piemēram, apvienotā karalistē mēs diskutēsim saistībā ar mobilitātes jautājumiem, taču vienlaikus tādi darbinieki, kā, kas nāk no Spānijas, Itālijas un Bēļģijas, tiek izraidīti. Nu, šeit taču kaut kas ir jādara no komisijas puses. Es Liels paldies, un tagad došu vārdu komisārs kundzei. Lūdzu, sniedziet īsus skaidrs atbildes, lai arī varam uzklausīt vēl citus jautājumus. Liels paldies, ja drīkst, es izteikšos flāmu valodā, pateicoties tulku nodrošinātiem pakalpojumiem. Sākumā vēlos novēlēt eh, panākumus referentēm un ceram, ka mēs gūsim labu progresu ar šo dosē. Runājot par Brexit jautājumu. Tiklīdz tiks uzsāktas sarunas, balstoties 50. pānta procedūru, līdz tam mirklim viss notiek tā kā līdz šim. Apvienotā karalista ir viena no 28 Eiropas Savienības dalībvalstīm ar visām saistītajām tiesībām, un viņu pilsoņiem ir tādas pašas tiesības kā pārējiem Eiropas Savienības pilsoņiem. Protams, ka mums ir jādomā par to, kādu vienošanās panāksim ar apvienoto karalistu, taču šobrīd, kamēr nekas vēl nav nolemts, situācija nemainīsies tik ilgi, līdz nebūs pieņemti kādi jauni lēmumi. Par bērnu pabalstiem. Kādēļ mēs šeit neko nedaram, neko nemainām, runājot par indeksāciju attiecībā uz bērnu pabalstiem balstoties uz um, dzīves izmaksu pieaugumu, atkarībā no tā, kurā valstī dzīvo maksājošais vecāks vai bērns. Kādēļ nesam to darījuši? Mēs esam aplūkojuši šo bērnu pabalstu, aplūkošos bērnu pabalstus un skaitļus eh, šajā jomā, kur eh, vecāki dzīvo citās valstīs, tas ir tikai viens procents, un ja mēs šeit paredzētu indeksāciju, tad tas tiktu mērķēts tikai vienam procentam no visām izmaksām. Tas būtu, tā būtu ārkārtīga liela birokrātija, un birokrātiskais sloks, lai, ko mēs pieprasītu no dalību valstīm, iztenojot šādu indeksāciju jo dalībvalstīm būtu jāīsteno šī indeksācija balstoties uz katras dalībvalsts dzīves izmaksu aprēķiniem. Būtu jāizskata katras atsevišķās dalībvalsts eh, situācija, un var gadīties, ka būtu situācijas, kur pabalsti būtu mazāki, bet citos gadījumos tie pat būtu jāpaukstina. Un ja jūs vēlties to norganizēt visiem pilsoņiem, kuri gūst labumu no kādas konkrētas sistēmas, tad ir jāņem vērā šie aspekti. Mēs to izpētījām, un mums galvenais jautājums ir tāda, ka vēlamies skaidrus noteikumus, kurus būtu viegli īstenot, un mūsuprāt, indeksācija nebūtu šāds risinājums. Tāpat arī mēs gribējām izveidot taisnīgu sistēmu. Raugoties uz eh, norīkotajiem darbiniekiem, mēs gribam, lai būtu līdzvērtīgs samaks par līdzvērtīgu darbu. Un cenšamies šeit paredzēt šādu sasaisti. Taču mēs uzskatām, ka mums vajadzētu izveidot un saglabāt šādu pašu sasaisti starp to valsti, kur jūs maksājat iemaksas, un valsti, kur jūs saņemat pabalstus. Tātad, ja jums tas notiek citā dalība valstī, tad vajadzētu saņemt tādus pašus pabalstus par tādām pašām iemaksām tajā pašā dalība valstī. Tādēļ mēs neuzskatām, ka būtu pamatoti grozīt esošos likums un normas. Tas būtu tas, kas mums būtu sakāms par bērnu pabalstiem. Runājot par bezdarba pabalstiem, vēlamies lai tie būtu mobili, lai cilvēkiem būtu iespēja saņemt savus bezdarba pabalstus, uz kuriem viņiem ir tiesības uh, oriģinālajā dalībvalstī uz kādu citu dalībvalsti sešu mēnešu garumā. Kādēļ ir šāds ierobežots posms? Tik uzdot šādi jautājumi, taču mēs zinām, ka tas ir pamatots laika uh, posms, kura laikā darbinieks varētu atrast eh, darbu. Trīs mēneši būtu par īsu, bet seši mēneši būtu pamatots laika termiņš. Tas viss ir saistīts ar pamatojumu. Un, protams, ka būtu labi, ja cil... tas būtu labi cilvēkiem saņemt bezdarba pabalstu kādā valstī, kur viņiem būtu lielāks iespējas arī atrast darbu. Tad runāt par uh, Eiropas Savienības tiesas nolēmumu. Alamanoviča lieta. Šeit ir eh, runa par sociālo atbalstu, aizsardzību. Šeit runa nav par sociālo apdrošināšanu, strikti runājot. Tādēļ tas īsti neatbilst eh, šī instrumenta uh, ietveram, taču apvienotās karalists lieta bija saistīta ar sociālo apdrošināšanu, un tas ir, tiek arī kodificēts. Personas, kurām būs piekļuve sistēmai, šīm personām šīs tiesības ir jāturpina nodrošināt. Protams, ka varētu atteikt šādu piekļuvi. Uh, Mēs runājam šeit par ekonomiski neaktīviem cilvēkiem, nevis par darba meklētājiem, par tādām personām, kuras nav aktīvas darba tirgu, un šeit ir sasaist starp sociālās apdrošināšanas koordināciju un norīkotiem darbiniekiem. Kādēļ divu gadu periods, kādēļ norīkotiem darbiniekiem tiek dots divu gadu periods maksāt sociālās iemaksas tajā valstī, kurā viņiem ir līgums. Mēs negribam radīt pārāk lielu birokrātisko slogu. Diezgan bieži norīkotie darbinieki tiek norīkoti regulāri, un ja tas viņiem ir jādara katru reizi, kad viņi dodas uz citu valsti, tad tas kļūst pārāk sarežģīti, tas uh, uzliek lielu administratīvo slogu arī uh, uzņēmējiem un darbiniekiem, kuriem ir jāsprot šī sarežģītā mozaīka, lai varētu saņemt savus pabalstus. Taču mēs gribam uzturēt šādu konkrētu periodu, jo gribam, lai tas ir pietiekami īss, taču vēlamies arī nodrošināt to, kā mēs varētu veicināt dalībvalstī esošās četras četras brīvības, to starp pakalpojumu nodrošināšanu. Mēs gribam cīnīties pret ļaunprātīgu izmantošanu, lai to panākt, mums bija nepieciešams zināms līdzsvars. Runāt par norīkotiem darbiniekiem, mūsuprāt, pašreizējā sistēma ir uh, ļoti pamatota. Citādi, ja mēs to censtos kaut kā vēl pielāgot, tad tas uh, būtu uh, pretrunā tam, ko cenšamies panākt, īstenojot brīvu pakalpojumu pārvietošanos. Tas uh, apgrūtinātu darbu atrašanu un iespējams, ka beigās Eiropas Savienībā pat tiktu zaudēts darbvietas, un to taču neviens negrib. Paldies! Paldies! Laiks tek uz priekšu. Cerams, ka varam vēl uzklausīt divus jautājumus no tiem, kuri nav ne ēnu referenti nākotnē referente, viena minūte manna kunga jautājumam un viena minūte Jūta Štainriks kundzei. Lūdzu, manna kungs, paldies, komisārs kundze, dargo Marianna. Manuprāt, tas ir labi uzsākt šādu iniciatīvu. Ne jau visiem tam jāpiekrīt, taču Mēs vēl noteikti diskutēsim par detaļām. Tā kā man ir tikai viena minūte laika, tad par daudz ko nerunāšu, bet galvenais ir izveidot caurskatāmību, iesaistīt sociālos partnerus, arotbiedrības, kuras šķiet tiek atstātas malā. Šeit mums jāpanāk līdzsvars. Pareizi. Tāpat arī taisnīgums. Es no visām pusēm dzirdu to, ka ka notiek iejaukšanās sociālās sistēmās, tad Un nevar būt tā, ka šīs problēmas, kas uh, pastāv dalībvalstīs, tiek izmantots ļaunprātīgi populistu mm, vidū, kuri apgalvo, ka sociālās sistēmas Eiropā uh, ir neveiksmīgas, jūs visu laiku maksājat iemaksas un labums gūs cilvēki, kuri nekad neko nav maksājuši. Nē, mums ir jāatrod inteliģenta rīcība, uh, Un es domāju, ka šeit pieeja ir pareizā, par detaļām vēl diskutēsim vēlāk. Nu, vairākas minūtes laikā nepaspēju. Paldies, Jūtas Štainrīks kundz, lūdzu. Principā, manuprāt, komisijas priekšlikums ir apsveicams. Ja palūkojamies uz bezdarba uh, pabalstiem, uz vecākiem kompensācijas pabalstiem bērnus audzinot, jūsu viedoklis par indeksāciju Un pamatojums, ka tas būtu pretēji Eiropas Savienības interesēm, iespējams, eh, šeit populisti varētu izteikties, un iespējams tas pārkāpt arī pārvietošanās tiesības. Runājot par neaktīvajiem da, eh, darba tirgu cilvēkiem un šiem spriedumiem, kas ir, tas arī ir interesants jautājums. Mm Man ļoti interesanti šķiet administratīvās komisijas veikto izmeklēšanu, jautājums, ka tas uh, ar to nepietiek. Tad runāt par norīkošanu. Manuprāt, 883 izmantotie jēdzieni ir pretrunā norīkošanas direktīvai, un šeit ir nepieciešams skaidrojumi. Mums ir dažādas definīcijas un kritēriji, un manuprāt, šeit ir vēl jāpieslīpē eh, lietas, jo, piemēram, 12. pantā komisija runā par norīkotajiem darbiniekiem un nosūtītiem darbiniekiem. Kāda tad ir atšķirība? Manuprāt, šeit vēl ir jāstrādā, lai būtu skaidrība, lai būtu divas atšķirīgas definīcijas par šo tik ļoti sarežģīto jautājumu. Tīsins kundze, jūs tagad varat izmantot laiku, kas jums nepieciešams, lai atbildētu, lūdzu. Vairs nav jautājumu. Ehm, Jā, paldies. Manuprāt, protams, svarīgākais šajā visā jautājumā, kur mēs arī uzklausu tagad um, tieši pēdējos divus komentārus, ir uh, sociālo partneru iesaisti. Nu, tas nav tā, ka uh, iepriekš izskatot grozījumus, sociālā partneri netika pilnībā uzklausīti. Bet šā gadā mums ir jāveic cina, tāds plašas diskusijas un apspriešana, lai tiešām um, mēs ļoti precīzi zinātu, lai nebūtu, ka mēs sēžam zilonkolu turnī, berlamotā un domā, ka viss zinām labāk. Nemcē jāizmanto viss šīs iespējas sapriešanai, apspriešanai, partneru viedokļu uzklausīšanai. Uh, Un tādēļ mums ir šīs tripārtā, trīspusējās konsultācijas, kas ļauj iepazīties ar dažādiem viedokļiem. Protams, ir lietas, kuras ir grūti. Mēs um, esam gatavi paskatīt lietas, kas nevienmēr labi darbojas. Mēs jau arī reaģināmies arī uz parlamentu jūs arī spējat ļoti precīzi izsekot, kas darbojas, kas nedarbojas. Jo tādēļ mums ir bijušas šīs sarunas, un noteikti mums vajadzēs arī e, veikt zināms grozījums. Lietas, protams, mainās, jo mainās arī socioekonomiskā vide. Un mēs arī labprāt vēlētos izmantot uh, precīzi Eiropas tiesas noteiktos nolēmumus, uh, lai izskaust jebkura veida pārpratums dalību valstīs. Jo komisijas uzdevums ir nodrošināt skaidrību un nodrošināt, ka tas, kas ir sistēmā, ir visiem saprotams. Mums kā likumdevējiem ir jāstrādā, lai būtu skaidrība. Paldies jums līdz to šodien sarunu par viedokļu apmaiņu, un es ļoti labprāt arī turpmāk uzklausīšos viedokļus, lai nodrošinātu reālus uzlabojumus mūsu iedzīvotājiem. Paldies, jūs zināt, vienmēr esat laipni gaidīt. Mums ir ļoti daudz jautājumu, ko vēlamies jums uzdot. Paldies! Un priecāsim jūs atkal redzēt! Ok, je vous propose de, de recommencer si vous voulez bien. Et donc là, on va passer à... Labi, turpināsim. Un tātad mums tagad seko tāds darbs seminārs, uh, kuram galvenais jautājums tad ir tieši par jauniešu garantiju, jeb jaunatnes garantiju. Un uh, ietvaros mēs tātad uzreiz uzklausīsim vairākus ekspertus. līdz dienas beigām, līdz to mēs varēsim uzklausīt visdažādākos viedokļus par šo jautājumu. Nu, man liekas, būtu lieki tikai jums atgādināt, cik ir bijis nozīmīgs šis darbs un mūsu arī paši ieguldītais darbs jaunatnes garantijā cīņā pret e, jaunatnes bezdarbu. Mēs ar vienu diemžēl konstatējam, ka a, tas nav pilnībā atrisināts un a, ir viena liela uzdevuma priekšā par spīti mūsu likšanējiem darbam. Un jums arī pieejami visi informatīvie materiāli, informatīvais buklets, ko jūs lūdzu arī paņemiet, kad dosieties prom no zāles. Tātad par jaunietnes garantiju. Došu vārdu uzreiz uh, Tamai Valniekundzei. Viņa, uh, piedošana Tamās Valniekungam. Uh, kurš atbildīgs arī par šādām Eiropas komisijas, un jūs varētu pastāstīt par jūsu pieredzi un kopsavilkumu un secinājumiem, kas izriet no trīs gadu darbības, kopš ir viesta jaunatnes garantija. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Sveicināti! Labi, tātad man prezentācija būs šāda. Es varbūt tad īsumā pastāstīšu, kā vispār jaunatnes garantija tika izveidota un ko mēs esam sasnieguši šo trīs gadu laikā. Tad sākās viss ar padomas rekomendāciju, kas tika pieņemta 2013. gada aprīlī. Un jau 2014. gada pirmā pusē komisija tad sagatavoja tāds pirmos priekšlikums, kas arī īstenībā ir tāds galvenais atskaites punkts, jo vēlāk arī gan veidot šo priekšlikumu, arī dalībvalstis iesaistot, nu, arī apkopot dalībvalstu pieredzi un viņu redzējumu par to, kā jaunatnes garantija darbotos viņu valstīs, kādās partnerības veidotos un kādā veidā īstenot struktūrālās reformas darba tirgū. Nu, lūk, kopš 2014. gada ir uh, iedzīvināta šī jaunatnes garantija, un pēdējos trīs gados komisija ir sniegusi atbalstu gan uh, finansējumu, gan tehniskās atbalsta ziņā. Uh, papildus ir bijuši arī saistīti citas iniciatīvas. Eh, piemēram, mācekļa vietas un eh, prakses vietas saistīts arī prasmju darbkārtību. Un tas, ka mēs arī veicam sistēmas regulāru izsekošanu, aktualizēšanu Eiropas pusgadu ietvaros un MKO ietvaros un nopietnējais izstrādātais indikātoru ietvars kas arī kādā ziņā mums palīdz strādāt pie jaunatnes garantijas un tās īstenošanas. Lūk, balstoties uz to visu, pagājušo gadu oktobrī komisija nāca klājā savu jauno priekšlikumu par jaunatnes garantiju un jaunatnes institīvu, un es tad jums tieši iepazīstināšu ar uh, galveniem priekšlikumiem, kas izriet no iepriekšējā gada oktobra. Tātad jūs redzat zem ekrāniem Nu, tad rezultātu apkopojumu. Tātad labā ziņa ir tāda, ka mums ir izdevies samazināt jauniešu bezdarbu par 1,6 miljonu. Tagad šiem jauniešiem ir darbs. Un samazināts arī skaits eh, nec, tātad jaunieši, kas nestrādā, nemācās un neapgūst arodu. bet eh, satraucošā ziņa, ka arī tomēr jauniešu bezdarbs lēnām atkal pieaug. Eh, Protams, ir, um, ir jāskatās jaunatnes garantija. Eh, tiešām ir no, no, palīdzējusi jauniešu bezdarbu samazinās strauji nekā vispārējo bezdarbu. Un mums ir pārliecība, ka tiešām tas ir pateicoties jaunatnes garantijai. Jums ir grūti droši vien saskatīt ne uz tik liela ekrāna jums priekšā, bet šeit ir apkopotie dati par jauniešiem, kas nemācās, nestudē un neapgūst arodu, par jauniešu bezdarbniekiem un tā tālāk arī tie, kas atkrīt no skolas un nemācās. Un mēs redzam, kāda ir šī dinamika no 2008. līdz 2015. gadam. Un, lūk, no 2008. līdz 2013. gadam situācija pasliktinājās, negatīva dinamika, izņemot um, at, no, atkriteris no skolas, kas visu laiku priecīgā ziņā samazinājušies skaits. Un kopējā dinamika bija tad pozitīvi tikai no sākot no 13. gadā. Bet tomēr ar vienu jūs redzat, ir 6 miljoni net uh, eh, rādītājs, kas ir diemžēl satraucošs, tad jaunieši, kas nemācās, neapgūst arodu. Un uh, ar vienu nesam sasnieguši labākos rādītājus, tad 2008. gadā šie rādītāji bija labāki nekā tieši šodien. Uh, Un tātad kopējais arī jauniešu bezdarba rādītājs sliktāks nekā tas bija 2008. gadā par spīti pozitīvai dinamikai. Bet tieši par jaunatnes garantiju. Kopš paša um, sākuma mēs jau esam iesaistījuši 16 miljonus jauniešu. Tātad reģistrēto jauniešu jaunatnes garantijā 10 miljoni saņēma arī tādus uh, darba piedāvājumus uh, vai prakses piedāvājumus vai izglītības piedāvājumus. 2015. gadā aptuveni divas trešdaļas no visiem jauniešiem, kas izmanto jaunas garantni, pieteicās jaunas garantni, arī to saņēma. Es paralēli šeit arī man ir informācija par jaunatnes uh, nodarbinātības iniciatīvu, bet par to es tad nerunāšu, tikai pieminēšu, ka paralēli tas notiek. Tātad jaunatnes nodarbinātības iniciatīva nozīmē papildus atbalsts jauniešiem konkrēti tajos reģionos, kur ir jauniešu bezdarbs vairāk nekā 25%. Vēl tik pieminēšu, ka tā ir daļa arī no Eiropas finansējuma atbalsta, kas tiek tieši novirzīts jaunatnes garantijai un arī Eiropas sociālais fonds iesniedz līdzvērtīgu apjomu finansiālu atbalstu dalībvalstīm viņu nacionālajām jaunatnes garantijas schēmām. Galvenais vēstījums, un tas, ko es vēlos pateikt, Tātad mēs visu laiku runājam par to piedāvājumu, bet ir īstenībā daudz vairāk. Jo paralēli jaunatnes garantija ir kopā ar rīcību politikas izmaiņām, un līdz ar to mēs saskatām tādu būtisku pienotu vērtību. Turklāt jaunatnes garantija pārvar dažādu veidu noteiktās šaurās rīcību politikas robežas un veido jaunas saiknes starp valdībām, valdības ministrijām, darba lietu ministriju, izglītības ministriju, sociālo lietu ministriju un vienlaikus arī starp valdībām un nevalstiskām organizācijām. Lūk, tas ir nozīmīgs sasniegums. Tālāk. Mēs redzam arī papildus arī atbalstu, ko jaunieši iegūst prakses apguvē, mēģinot iekļauties no izglītības sektora, pārējot no tāda apmācības uz reālo darbu tirgu. Vienā trešdā no dalībvalstu. Mēs esam redzējuši, ka tiek īstenots prakses iespējas, lai saskaņotu valstī noteikto kārtību par prakšu īstenošanu ar šo mūsu jaunas garantijas un jau ietveru. Tālāk par konkrēto pakalpojumu paplašināšanu un to pieejamību jauniem cilvēkiem. Divas trešdaļas no dažādiem sabiedriskiem pakalpojumiem, kas tika noteikti kā tiešais mērķis jaunatnes garantijai, lai sniegtu, jā, veicināt jauniešu nodarbinātību, tiešām arī tas ir sasniegts. Papildus. Mēs arī koncentrējamies uz tādu saulēcīgu uh, iejaukšanos un tad, ka uzrunāt to jauniešu, kas ne, nemācās, ne arī vispār ko citu darīt. Un divas trešdaļas no arī uh, sabiedriskajiem pakalpojumiem, papildinot valsts iestādes spēju arī savus uzdevumus pildīt, sasniedzot šos jauniešus tādā ziņā. Tad eh, mums ir ļoti svarīgi, lai tie jaunieši, kas šobrīd ir ļoti inerti, mēs viņus spētu uzrunāt un iesaistīt. Nu, protams, vēl ir eh, nopietni uzdevumi priekšā. Mums ir jāturpina strādāt eh, pie jaunatnes garantijas. Varbūt, lai būtu tāds skaidrāks um, skaidrāk izpratnē, paskatīsimies tātad pagājušā gada decembrī, iezīmējas tāds precīgi trīs virzieni mm, - solidaritāte, līdzdalība, apmācība, darbs, tad nodarbinātība pirmkārt. Uh, kā mēs to redzam? Mēs runājam par jaunatnes garantijas pilnu īstenošanu Nu, labi, jaunatnes skanēt ir uzsākta, bet ļoti svarīgi to turpināt, m, mm, saglabāt šo izrāvienu un nodrošināt arī ļoti svarīgu šo politisko mm, apsolījumu Eiropas līmenī, bet vēl arī nacionālā līmenī. Tālāk. Šie inertie jaunieši, jeb nēc, ir tā, ka jaunatnes garantija ir pieejama vieglāk un plašāk uh, jau augstu kvalificētiem jauniešiem, bet um, tie inertie tā arī paliek kaut kā ārpusē un īsti nespēja izmantot jauniešu garantiju. Tad ir reizē jautājums par piedāvājumu līdzsvarotību. Un ziņojumā mēs vairāk uzsveram, ka aptuveni 700% Parasti runa, kā piedāvājums ir nodarbinātība, 13 ir um, apmācībai, uh, ne, izglītībai un 12 ir uh, prakses vietām, mācekļu vietām. Mēs vēlētos paplašināt šo sadaļu um, tieši izglītība un profesionāla izglītība. Jā, tad šīs mācekļu un prakses vietas, lai būtu vairāk pieejams. Un tāpat arī sadarbības starp dažādām iestādēm. Tā ir apsveicama, bet vēl arī te ir vieta uzlabojumiem. Un dažādi veidi piedāvājumu reāli kvalitīvu, tādu kvalitatīvu piedāvājumu, jo, nu, it kā piedāvā šādu tā darbu, bet vai tas ir īsti ar ilgtermiņu, tas bieži vien ir apšaubām. Vai arī mācekļu vietām uh, nu, prakses vietām tas ir kā ir uz papīra labi, bet reālajos apstākļos tas tur bieži vien trūkumi. Jā, mums tātad praksē noteikti šis kvalitatīvais ietvers. Komisija šobrīd strādā arī pie kvalitatīvā ietvera mācekļu vietām, lai tas arī būtu skaidrāk. Bet papildus ir jānodrošina arī kvalitāte un vēl lielākas diskusijas, kas droši vien tad arī šeit MPLO komitejā vēl turpināsies. Tālāk papildus arī finanšu nepārtraukts atbalsts. Tas arī daļa no jaunatnes garantijas, un uh, komisija ierosina paplašināt um, pieejamo apjomu. Ir zināms, ka to turpinām ar vien, par to turpinās diskusijas parlamentā. Tādēļ nu, arī no plašākas vispārējās darba kārtības, kā mēs palīdzam jaunatnē. Jeb no nu, šīs jaunatnes pakets otrais un trešais virziens, otrais virziens priekšlikumi jaunatnes mobilitātei un uh, mācekļu mobilitātes iedrošināšana un mācekļu kvalitatīvais ietvers. Un vēl arī, kur Eiropās solidaritātes korpus tiek veidots, kas reiz arī pavērs jaunas iespējas jauniešiem integrēties darba tirgū. Nu, tūlīt arī beigšu, un ar šo tikai vēlos parādīt, varbūt tas īstākums nav saskatāms, bet šī nelīdzsvarotība kāda starp dalībvalstīm. Tātad es redziet, tumšzilais ir eh, nodarbinātības iespējas un, un savukārt cits krāsas, cits papildus iespējas. Un visbeidzot, kamsija atbalsta arī plāršāko skaidro informatīvo darbu. Tā kā mums ir pieejami dažādi, varbūt tādi atpazīstami simboli, emblēmas, ko mēs izmantojam, lūk, vien tāda atpazīšanās attēls. Paldies, lūk, arī šeit dažas saiknes uz vispārējo informāciju, kas varat arī vēl papildus iedzināties šajā jautājuma rezultātos. Un labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Paldies par dažādiem precīziem skaidrojumiem. Tagad došu vārdu vispirms referentiem un ēnu referentiem katram par divām minūtēm. Romanatum kundze lūdzu. No. No. Sinon, monsieur Benifei n'est pas là. Bonifāja kungs nav uz vietas, jā, es saprotu. Nav. Nu, tad kāds no sociāldemokrātiem lūdzu? Gracias. Uh, ah, Elibuta. Lies, paldies. Marifē kungs šovakar, šo pēcpusdienu nevarēja atnākt, tādēļ runāšu es sociāldemokrātu vārdā. Man ir vairāk komentāri par šiem prezentācijām. Ļoti interesanti dati. Uh, daži ļoti pozitīvi, piemēram, fakts, ka jaunas bezdarbs būtiski mazinājies, un arī šeit ir cieša sasaiste starp uh, garantiem jauniešiem un struktūrām dalībvalstu līmenī politikā. Pateicoties šim ietvaram, garantijām jauniešiem ir uh, notikuši labas reformas. Uh, tas vieš cerības, bet ir ļoti lielas atšķirības izdenošanā, un daži dati tomēr rada pārdomas. Pirmkārt, kāda ir situācija ar reģistru un cik lielā mērā tas tiešām uh, nosedz visus jauniešus. Ar jauniešu garantiju, piemēram, Šeit Austrijā 80% no mēģu grupas ir reģistrē, bet Spānijā, piemēram, tikai starp 12 un 20 procentiem, un tāpat arī Francijā un citās valstīs. Tas nozīmē, ka Eiropas eh, komisija rīkojas, veikusi novērtējumu, un šos faktus un tā visi var izsacināt, bet tomēr mums ir vairākas šaubas kādēļ dažās valstīs vai reģionos šīs garantijas ir veiksmīgākas nekā citos. Dažās reģionos pēc sešām mēnešiem, ja jaunieši tiek aptaujā, tad eh, situācija ir ļoti uzlabojusies, piemēram, Īrijā, Itālijā, līdz 60% ir jau nodarbinātība, Spānija tikai 30%. Kādēļ tik liels atšķirības? Nu tad Aldi vārdā. Ģelabojevas kundze, lūdzu. Es atvainojos, ka es nespēju izrunāt jūsu vārdu. Gandrīz, gandrīz. Vēl, nu, jau labi sanāca. Uh, Es pat maz nejūtu aicināta, kā ēnu referente runāt. Es gribētu vairāk diskutēt ar ekspertiem no darba grupas. Neko neesmu sagatavojis kā ēnu referente, bet man tomēr ir vairāk jautājumi. Nu, viens puses esmu apvienot, bet drusku arī tāda nelēmīga par komisiju, jo tas ir jautājums arī budžeta kontrolas komitejai. Eiropas Savienības uh, finansējumu es saskanu divām perspektīvām, gan no nodarbinātības, gan arī no budžeta kontrolas perspektīvas un es pat vadīju faktu vākšanas eh, misiju budžeta kontrolas komitejā uz Itāliju. Mēs izvēlējāmies divus reģionus ar eh, samērā lielām problēmām, ar ļoti augstu bez, nodarbinātības bezdarba līmeni. Kalabrija un kāds cits reģions. Pilnīgi piekrītu jūsu izdarītiem secinājumiem. Un, eh, protams, situācija ir jāuzlabo, un mums vajadzētu iedrošināt vairāk iegūtiet eh, administratīvajā kapacitātē, tāpat arī informācijas tehnoloģijas pārvadības sistēmas vajadzētu uzlabot, jo tas nebija šeit labi pārvaldīts. Un mēs eh, aicinājām reģionus arī kombinēt efektīvu uh, ieguldījumus no pieejamiem fondām ar eh, kopā dalībvalstīm ar komisijas atbalstu. Mēs eh, aicinātu komisiju arī vairāk palīdzības sniegt eh, reģioniem dalībvalstīs. Un kas ir būtiski, ir sadarbība ir lokālā, vietējā un Eiropas līmenī. Un šī sadarbība varētu atjaunot jauniešu uzticību darba tirgus iespējām. Man jāsaka, ka ir tiešām jāuzsver ir eh, tās pieejas nozīmīga, kas ir balstīta uz rezultātiem jauniešu garantijām un uh, eh, darbradīšanas iespējas interesētajiem jauniešiem. Kā jūs domājat, kā mums vajadzētu mērīt efektivitāti Eiropas Savienības uh, jauniešu garantijām? Kā mēs, kā mēs to varam izmērīt, vai nauda patiešām kalpo mērķim. Mēs šeit runājam par to, kādas, ko esam iemācījušies, bet kā mēs to varam izmērīt, cik tas ir bijis efektīvi, cik šie līdzekļi ir efektīvi tikuši izmantot. Paldies! Eh, Gui, Gonzales Penas. Gonzales Penas kundze, tālāk goja vārdā? Nē, vai kāds cits lūdzu? Eh, Paldies! Ir skaidrs, ka jauniešu garantijas bija un ir laba iniciatīva, bet arī, ka tas viss ir slikti plānots bijis. Tā bija ātra reakcija uz problēmu, kuru īstenībā nav izdevies saprast, jo skaiti parāda, ka jauniešu bezdarbs tam ir struktūrālas saknes. Tādēļ, ka samazinās pieprasījums un eh, finanšu nepietiekamība samazinās pie, pieprasījumu. Protams, ka jauniešu garantijas var būt eh, svarīgs stimuls eh, nodarboties politikā jauniem cilvēkiem un darbvietu radīšanā. Un mēs būtu vēlējušies, lai tas būtu netik sasteigti viss ieviests, it īpaši raukoties uz finansējumu un uh, arī attiecas uz personām, kas tajā tiek iekļauts, ir bija daudz arī aizkavēšanās. Un dažās valstīs šķiet, ka bija ļoti sarežģīti to vispār visu uzsākt, iedarbināt. Ko teica, ko vajadzētu izdarīt revīzijas palātai, lai jauniešu garantijas būtu efektīvas, vajadzētu orientēties uz paraugpraksēm. praksēm labprātēji uzklausiet ekspertus, kāds ir ekspertu viedoklis daudzās valstīs, kā piemēram Spānijā, manā valstī. Programma balsties uz to, ka uzņēmumiem maksāja tieši atbalstu. Tas nāca par labu uzņēmumiem, bet ne tieši jauniešiem. Vai arī tika finansēts darbības, kas jau bija programmā, tā ka nekāda inovācija nenotika. Labprāt uzzināt, vai jūs uzskatāt, ka šīs opcijas tās vajadzētu vai nevajadzētu iekļūt, un ar jauniešu garantiju vajadzētu finansēt tikai programmas, kas jau ir pierādījuši, ka tās ir efektīvas. Un arī papildus eh, varētu tikt pievienotas eh, jau tagad esošajiem. Un no zaļajiem Rentke, Rentke kundze. Jā, paldies, liels paldies eh, par šo ziņojumu. Mēs šeit runājam par uh, varbūt drusku pat aizrunāt par uh, lielu jaunas bezdarba samazināšanos, kaut arī mēs saskatām eh, pozitīvas tendences. Es domāju, ka nevajadzētu nostāties uz šādu ceļu. Mēs redzam, ka šis samazinājums ir faktiski tikai tāds uh, ļoti mērens. Tātad vispār ir piezīme, bet man arī vairāk jautājumu ekspertiem. Un es domāju, ka daži no maniem kolēģiem arī jau līdzīgs jautājums uzdeva. Pirmais jautājums ir, ka 17% kuriem ir ticis piedāvāts kāda iespēja nodarbinātībai, gribētu zināt, vai ir kaut kāda mērījuma, cik uh, ilgspējīgs ir šis, eh, šī nodarbība, jo var jau būt kā, kāds uh, eh, liekums uz trim, četriem mēnešiem tikai pēc tam atkal bezdarbs, var kaut kādi mērījumi par to, kas tie ir bijuši par nodarbināties veidas, vai tur bijuši labi darba apstākļi, vai ir bijuši nestabili darba nosacījumi. Un arī tajā virzienā atšķirības dalībvalstīs, jo es domāju, ka, ja mēs vēlamies mācīties, kā strādāt, mums vajadzēja paraudzīties uz dažādiem rezultātiem dažādās dalībvalstīs. Es gribētu runāt par Spānijas piemēru, bet arī varbūt dzirdēt jūs komentāru, kā jūs domājat, kur ir labākā paraugprase. Gribēju arī jautāt. Pašlaik ir 25 par vecumu. Pirmais vērtējums varbūt, ka paraudzīsimies vēlreiz, varbūt, ka ir paplašinājums par 29, 30 gadi. Varbūt tas būtu pamatu, jo ja daudzās dalībvalstīs jaunie cilvēki ir tieši izglītības pārējas situācijā. 25 gadi, tas ir, piemēram, Vācijā ļoti raksturīgi, ka tas ir beidzas tieši apmēram šajā vecumā. Pēdējais jautājums, kas ir par um, profesionālu apmācību, jūs mācījāties uh, par šiem uh, arodu apmācību. Es domāju, ka 12,1% ir tikai izdarītie piedāvājumi. Tas nemaz nav tik augsts. Ko jūs ieteiktu? Varbūt, ka to izņemt ārā, lai cilvēki, lai jaunie cilvēki nebūtu tā, ka viņi iet tikai no viena eh, apmācību uz otru un nekādu reālu darbu pēdējā tā arī nesaņēma. Lielas paldies! Merci eh, pour le nef. Paldies! Martā kungs, lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētājiem. Ir tiešām jāpasaka skaidri, kāda ir situācija. 2016. gadā 4 eh, miljoni 600 tūkstoši jauniešu bija bezdarba. Tas nozīmē 18,4% eh, eh, radītājs Eirozonā. Uh, Un tas nozīmē, ka trešas ceturdaļas no jauniešiem ir bez darba tieši Eirozonā. Un tātad tajās valstīs, kur 25% un vairāk lielāks bezdarbs, tie tad tieši vairāk ir spējuši izmantot jauniešu garantiju. Un mēs redzam, ka 2015. gadā ar vien ir pārāk daudz, kur ir um, šis 25%. Tātad 11 valstis no Eirozonas ir tieši tādā situācijā, ka 2005. Beļģijā 20, uh, eh, Spānijā cits apmēram 41%, Francijā 204,6%, uh, eh, Grieķijā 49,4%, Īrijā 204,1%, Itālijā tāpat arī uh, Polijā 20,1%, Slovākijā 26,5%. Zviedrijā 20,32%. Tikai Vācijā ir uh, jauniešu bezdarbs mazāks par 10%. Kopš 2010. gadā Eiropas Savienība mēģina kaut kādā veidā mīkstināt Eiropa, ekonomikas zonas uh, uh, krīzes sekas un izmaksot miljārdus valstīm, kurām ir visvairāk lielākais jauniešu bezdarbs. Un tomēr šis nozīmīgais jauniešu bezdarbs skaidri parāda, cik ļoti ierobežots ir šāds iespējas un konkrētās normas, ko var izmantot, piemēram, Francija. Šodien Eiropā tiek runāts atkal par kārtējo institīvu, kas, diemžēl, nespēja nodrošināt labus rezultātus. Un arī neko mēs nesagaidīsim. Un visbeidzot, priekšstādātā kungs, Eiropa, Eiropas Savienība ir tāds birojs, kas mēģina skaisti pieminēt pašus radītos upurus un cietējus. Jā, paldies, priekšsādātāji. E, vēlētos ekspertam uzdot e, četrus jautājumus. Tātad, nu, izmantot Eurostat uh, statistiku par jauniešiem, kas ir ina, e, pametuši skolu, uh, jūs uzstājāt, ka šī dinamika ir par laimi visu laiku samazinājusies. Tā kā tas īsti izskatās nav ekonomiskās krīzes e, situācija jautājuma. Bet man tomēr īca, kā es redzu šo situāciju, vai tas tomēr kaut kādā veidā ietekmē to, ka tagad jaunieši varbūt, nu, pacienšas vairāk un neaizbiet no skolas e, tik ātri, kā varbūt tas bija ātrāk. Kā jūs varētu vēl papildus raksturot šo situāciju? Otkārt. Uh, Mēs redzam, ka 16 miljonu jauniešu, kas ir izmantojuši jaunatnes garantiju, 10 miljoni ir reāli izmantojuši vai nu nodarbinātību, vai prakses, vai mācekļu vietas. Tas arī reizē Terēzes jautājums. Vai jūs skatāt arī, kas notiek tālāk? Nākošā gadā, aiznākošā gadā, trešajā gadā, un kas notiek pēc tam, ka viņi pabeigušo izglītību, piemēram? Treškārt, jūs norādījāt, ka jums veidojas ļoti svarīga šī saikne starp dažādiem dienestiem, kas nodarbojas jaunatnes garantiju. Es no savas puses vēlos uzsvērt, ka drīzāk te runāja par mobilitāti. Un tātad, līdz ko ir šāda drusku arī paša dienas mobilitāte, ir daudz lielāka, labāka rezultāti, mana pieredze liecina. Un vispēcot, jūs norādījāt, ka mums ir grūti saprast, kā veidojas jauna at, saiknes starp jaunatnes garantiju un jaunatnes nodarbinātības institīvu. Jo arī Martina Džablauna nu pat par to runā. Mums ir jāparāda, ka šī rīcība politikas nodz konkrēts rezultāts. Un papildus mēs arī gribam redzēt noteikti precīzi robežas starp vienu un otru rīcību politiku. Paldies! Tālāk, es domāju, varbūt mēs varētu varbūt nedaudz mainīt mūsu darba kārtību, jeb mūsu darbības veidu. Es domāju, ka vairāk vajadzētu arī atvēlēt laiku tieši ekspertiem atbildēt vēlāk uz deputātu jautājumiem. Jā, paldies, godātais Alan. Es gribētu runāt tieši par jauniešu nodarbinātības institīvu. Tas jau būs tad nākamais starpkārtības jautājums, kur es gribēšu izteikties. Jā, ne tagad. Paldies! Labi. Tad, tad uzreiz tagad vārds. Aņa Mērekorda, lūdzu. Thank you very much. Paldies, um, paldies par uh, ielūkumu šeit runāt. Gribētu pievienot šai kopainai par uh, darbi uh, nodomāties iniciatīvas uh, aspektu. Mēs esam novērtējuši jauniešu uh, um, nodarības iniciatīvu no komisijas, un pirmie rezultāti ir publicēti. Un uh, jaunas bez, nodarbinātības bezdarbības novēršanas iniciatīva Anglijā. So very briefly what I want to talk about. Pavisam īsi, par ko gribēju runāt šodien. Jā, kā jau tika teikts, uh, jaunatnes uh, Šeit galvenais eh, rezultāti par ieviešanu un izdrošina būs dienasēti par rezultātiem, kas ir sasniegts jauniešiem un noslēgumā par to, kāda ir eh, šeit eh, stiprās puses un kāda vājie punkti un noslēgumā tad par secinājumiem. Kā tas ir veidots Eiropas Savienības līmenī, īsumā par to, par to kas ir tiesīgs piedalīties jaunatnes iniciatīvā nodarmas iniciatīvā 20 eh, dalībvalstis ir bijuši tiesības, tiesīgas saņemt finansējumu, un tas ir pamatots 2012. gada bezdarba skaitļiem. Apmēram 25% jauniešu bezdarba vai arī ap 20%, un tas ir paaudzinājies, eh, palielinājies eh, arī tās ir bijušas tiesīgas saņemt. Jūs redzat, kas nav bijis tiesīgs saņemt uh, šo iniciatīvu, bet droši vien tur ir arī jauniešu garantijas iespējamas. Tātad, kuri individuāli ir tiesīgi saņemt, uh, tur ir finansējuma pasākumi, kas uh, ir vērsti jaunie cilvēki, kas nav ne apmācībās, ne darbā. Uh, 16 līdz 25 līdz 29 gadi, un eh, dalībās pati var izvēlēties, vai tā piedalīsies arī līdz 29 gadiem. Ir jābūt rezidentam kādā no tiem tiesīgajiem reģioniem, kas tiesīgi saņemt. Ko ir svarīgi zināt? Ka nav finansējums eh, šiem preventīviem pasākumiem, nav finansējuma, kas ir uh, riska grupā kļūt par bezdarbniekiem Mēs zinām, ka jaunatnes eh, nodarbības iniciatīvas ir eh, integrēts ESF programmēšanas periodā 2014.20. programma ESF struktūrās, tās ir operacionālās programmas, eh, kas ir arī iestādes, kas ir arī ESF iesaistītas. 6,4 miljārdi finansējums, no kuriem 3,2 miljārdi bija specifiski jaunas notarbības iniciatīvai piešķīrumi un 3,2 miljārdi ir ESF summas. Mēs arī zinām, ka apmēram 1,1 eh, miljāns ir līdzfinansējuma, ko dalībvalstis ir iemaksājušas kā savu daļu. Vislielākais saņēmējs Spānija, apmēram trešdaļa no visām eh, finansējuma Itālija, Francija un Polija, un pēc tam mazākie finansējumi tajās dalībvalstīs, kas ir tiesīgi saņemti Slovenija, Kipra un Čehijas republika. Un, uh, ir arī vairākas īpaši notiekumi, kas ir ātrā ieviešanai, pasākumu iepriekš finansējumam un tādiem pasākumiem, bet vairāk pierādījumi, ka tam bija ierobežot uh, efekti. Tas bija arī procedūrāli arī valstu līmenī. Ko mēs zinām par ieviešanu šai jaunatnes uh, nodarbinātības iniciatīvu kas tika darīts no 2015. gada novembra. Un, nu, protams, kāds laiks jau pagājis, bet es domāju, ka ļoti daudz te nav mainījies uh, par aktivitātēm, kas ir tikušas ieviesas dalībvalstīs. Lielākā daļa dalībvalsti ir trīs vai vairāk pasākumu, lai atbalstītu jaunatnes uh, nodarbinātības iniciatīvu. Visbiežāk ir darba pieredze, kvalifikācijas tipa aktivitātes. Jūs redzat šeit uz slaidiem 83% no vadības iestādēm e, piedāvāja pirmo darba pieredzi, 72% apmācību, 65% e, arodu e, apmācības kursus. Jūs redzat vispārējo uzņēmumu dibināšanas atbalsts 53% ir arī interesanti, kas ievieš šādus pasākumus. Dažas valstis uh, dara atšķirīgas lietas, vairākas, piemēram, Itālija un Francija, kas uh, ir tāds uh, nacionālais uh, pilsonības pakāpojums, apmēram 60% nacionālajā līmenī finansējums uh, ir tādiem bezdarba pasākumiem. Un tas ir kaut kāda atsevišķa programmas, kas nav citās dalībvalstīs. Un tajās dalībvalstīs, kuriem ir šādi personalizēti rīcības plāni, kas ir ieteikumi, uh, un dalībvalstis, kas izmanto šos finansējumus, tas ļoti atšķirīgi, ko valstis saprot ar to, kas ir eh, šis finansējums. Pasākuma paketes, eh, eh, kur jauniešiem būtu piekuļuva, tas ir varbūt tā uz mērķi vērsts, kādas vajadzības ir jauniem cilvēkiem, kādas aktivitātes ir to saistīts. Jautājums par inovācijām. Uh, bija, ja mēs raudzījāmies uz pasākumu inovācijām visās Eiropas Savienības dalībvalstīs un saskatījām, kādēļ ir arī šeit atšķirības. Daži piemēri ir eh, par to, kuras eh, iestādes eh, to īsteno piegādē, vai viņiem ir piekļuve piemēram, īrija, domāju, ka visi ir pielāgoti arī sabiedriskajiem pakalpojumiem. Jūs redzat, ka tas ir vairākās dalību valstīs. Tas ir tādēļ, ka viens no faktoriem, kas ir, protams, bija arī laiks. Lielas organizācijas, kurām jau ir pieredze, uh, kas eh, tiek izvirzītas, lai izmantot šos fondus, atšķiras no mazākām organizācijām. Tām ir, protams, jābūt vairāk, eh, vajag laiku, vajag, un, protams, ka mēs ir tādā vājākā pozīcijā. Ko mēs zinām par eh, rezultātiem, cik daudz cilvēki ir iesaistīti un kādi ir rezultāti, kas ir, cik daudz jaunieši ir integrēti darba aktivitātēs un apmācībās. Jā, un ļoti lēni šis. Ir, ir, sākuma. Uzsākuma 15. gadā mums ir dati par tur arī ieviešanas ziņojumi, un mēs zinām, ka apmēram 500 tūkstoši dalībnieki piedalījās uh, līdz 2015. gada beigām. 2016. gadā mums vēl pagaidām nav uzticamu datu, komisijas publikācija ir, un uh, šķiet, ka uh, jaunas nodarmas iniciatīva un arī garantijām ir parādīts, ka ir, bet varbūt skaidri būtu arī zemāki, jo skaidri par Spānijas pārstāvjiem un ļoti liels daļās eh, Itālijā jaunieši ir reģistrēti sistēma, bet nav vēl guvuši atbalstu no tā visa. 2016. gada martā 600 tūkstoši cilvēku ir pierakstīts, bet tikai neviena daļa no tā visa ir tikus vēl īstenota. Ir runa tikai par uh, pasākumiem, bet vēl ne par individuālu līmeni. Tātad vēl mazāk jaunieši ir iekļauti šajās iniciatīvās un vajadzētu maijā, jūnijā būs in, jauna informācija. Ir arī šeit daži sarežģījumi, kā iesaistīt uh, sociāli vājākas grupas eh, 2015. gadā dalībvalstīm bija arī šeit vairāk sarežģījums sniegt datus. 2015. gada beigās uh, ir teikts, ka tur galvenokārt bija jaunāki, jaunieši iestājas 15-24 gadi, vairāk uh, sievietes, eh, ne, drusku vairāk vīrieši. Un vismaz uh, tāda šī sekundārā līmeņa izglītība. Un problēma bija identificēt uh, un bija arī sarežģījumi šeit iekļaut tos, kas nav reģistrēti eh, sabiedrisko eh, valsts pakalpojumu reģistros. Ko nosedz šī iniciatīva? Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva. Tās eh, mērķis ir nosekt tos reģionus un valstis, kas ir tiesīgas piedalīties programmās. Un šeit ir interesanti paraudzīties līdz jūlija 2016. gada, kad ir pieejami šie dati, kādas ir nepieciešamības. Un eh, kā, ko šie nenodarbinātie, nestrādāšie jaunieši, cik tas ir procentos, jūs redzat, ka milzīgas atšķirības ir eh, dalībvalstīs procentos, eh, kas ir iesaistīti Latvijā, piemēram, Irijā, Portugālē, Francijā apmēram viena ceturtdaļa jaunie nestrādājušie jaunieši, kas nav arī izglītības sistēmās, eh, eh, piemēram, Rumānijā savukārt vēl nav pagaidām šī, eh, šāda informācija, bet arī maz daļa ir, piemēram, Lietuvā, Slov Slovākijā un Avienta karalistē mēs arī nezinām, cik daudz jaunieši piedalījās šajās programmās. Par rezultātiem līdz 2015. gada beigām. Vai jūs uh, zināt, apmēram, uh, cik bija šeit, eh, kas uh, pabeidza, kas piedalījās jau, kas turpina piedalīties, apmēram 500 tūkstoši dalībnieku piedalījās uh, šajos pasākumos jaunatnes nodarbinātības iniciatīvā, apmēram 40% ir pabeiguši Tas nenozīmē, ka tikai 40% pabeidza eh, vispār šīs programmas pārējie. Nē, tas ir, eh, būs arī tāda, kas nākotnē tikai pabeigs. Eh, un kā tāds atsaucas punkts, apmēram 70% no tiem, kas sākušos pasākums, arī pabeidza. apmēram 40% no visiem ir saņēmuši no piedāvājumu, un 109 tūkstoši ir eh, piedalījušies, un daži šīs atšķirības, daži jaunieši ir paši atraduši darbu, un viņi varbūt nav saņēmuši piedāvājumu šajās programmās, bet viņi ir atraduši citas iespējas. Šīs eh, pārējas eh, slieksnes nemaz nav tik slikts, jo dažas dalība valstis 25-50% šiem piedāvājumiem sasniedza tiem, kas ir pabeiguši šos pasākumus. Bija jautājums par eh, piedāvājumu kvalitāti. Es domāju, ka mēs visi gribam uzdot šo jautājumu. Uh, Jā, bet mēs to īsti nezinām, tādēļ, ka da dalību valstis ļoti atšķirīgi definē, ko nozīmē piedāvājuma kvalitāte. Mēs raudzījāmies savā pētījumā, un tas nav tā saskaņot. Dažas dalību valstis saka, ka tas ir ilgspējīgs piedāvājums, un dažas dalību valstis ir, ka tas ir apmierinošs piedāvājums, ka jaunieši būtu priecīgi par šo piedāvājumu apmierināti, un mēs faktiski nezinām, cik tas ir tiešām ilgspējīgi. Viens indikators ir ilgums, ilgtermiņā, seši mēneši pēc uh, pasākuma beigšanās. Uh, un tas eh, datums pieejam par 2017. gadu, ikgada pārskata ziņojumā, pavisam īsts piemērs no Slovēnijas, kā salīdzinājums ar Spāniju. Slovenija tā izskatās ļoti pozitīvi, piedalās eh, jaunatnes bezdarba iniciatīvā. Viens reģions Slovenijā bija tiesīgs saņemt finansējumu apmēram 2, 20 eh, miljoni eiro, un tā bija tāda, tas vismazākais piešķīrums, un tas salīdzinot ar 100 miljoniem, ko Slovānija, Slovēnija tērē gadā aktīvai darba tirgus politikai, tā kā tas faktiski tāds mazs piešķīrums. Tas bija izmantots iniciatīvai pirmais uzdevums, tas bija subsidēts pasākums eh, darba meklētājiem apmēram 3000 jaunieši piedalījās tajā. Līdz 2016. gada jūnijām tur bija 1897 jaunieši un 4. Varbūt tas tāds diezgan krāsas piemērs, bet, eh, protams, šis pasākums ir tāds ļoti jāskatās garākā periodā, lai labāk saskatītu, kādi ir sasniegtie rezultāti th uh, this shows that in Slovenia there's a very target. Un šis piemērs parāda, ka ir ļoti mērķiecīga ietekma attiecībā uz šo iniciatīvu. Un šīs vajadzības ir apmēram pie 40 tūkstošiem šajā grupā. Noslēgumā kāda ir šīs um, iniciatīvas uh, trūkumi un spēka punkti galvenie. Šeit ir jāpiemē, jāpiemina papildu fondējums, kas nebūtu iegūts, jo vai nu trūks naudas, vai tā nav prioritāte. Manuprāt, otrs būtiskais punkts ir tas ļoti pozitīvi ietekmē kopīgas politikas izveidošanu attiecībā jaunākiem. Tad fondējums var tikt izmantots ar tādu relatīvu elastīgumu, ko viedokļi var būt dažādi, taču to vienmēr var pielāgot reģionālajām vietējām vajadzībām, un šeit attieksme ir pozitīva. Tāpat arī tiek atbalstīt jauniešu garantijas ieviešana dažās valstīs, varbūt, ka šeit ir arī kāda tublēšanās, par kur varam vēl runāt. Tāpat arī tas veicina pārēju no tādas novecojušas eh, tirgus politikas uz individualizētu atbalsta sistēmu jauniešiem dažās dalībvalstīs. valstīs. Un kādi ir trūkumi jauniešu nodarbinātības iniciatīvai? Kā jau tika iepriekš minēts, eh, laiks, īsais laiks īstenošanai, un diemžēl eh, visas pārvaldes iestādes vēl tikai gatavojās eh, turpmākajam ISF periodam, noslēdz iepriekšējo, un bija grūti šeit strādāt pie šīs iniciatīvas. Tāpat arī tā ir, ir fondējums, tas nav pasākums. Uh, Tas ir atkarīgs no kvalitātes, kādu nodrošina dalībvalstīs. Par to vēl var diskutēt, bet šeit ir problēmas, kuras uzrāda nacionāla izvērtējuma dažās dalībvalstīs. Tāpat arī ir problēmas identificēt jauniešus. kur ir aktīvi vai nē. Tāpat arī tas, šī iniciatīva tiek uzskatīta par birokrātisku smagu slogu. Uh, to uzskatu pakalpojumu sniedzēju, pat salīdzinot ar ESF, jo šeit dažreiz tiek pieprasīta uh, rezidences uh, pierādījumi un tā tālāk. Un tāpat arī tas uh, mazliet balstās 2012. gada bezdarba um, datiem jauniešu vidū, un dati ir mainījušies. Kas būtu jādara nākotnē? Par to varam diskutēt vairāku jautājumu sadaļā, un tā kā man trūks laika. Uh, Tad to tagad nedrīkst, taču ir skaidri redzams, ka mēs jau diskutējam par īstenošanas periodu pagarināšanu pēc 2018. gada, ka ir jānodrošina vēl finansējums pēc šī laika punkta. Tas ir būtiski, tāpat arī kā to visu īstenot, jo nedomāju, ka dalībvalsts gūst labumu vienkārši sniedzot vairāk naudas. Ir jāizvērtē, kuriem reģioniem šobrīd ir nepieciešams vairāk naudas un kādām aktivitātēm. Dažāda veida pētījumi ir jāīsteno, par to varam runāt jautājumus, un nākotnē līdzīgiem fondiem mums vajadzētu daudz rūpīgāk aplūkot efektivitātes uzlabošanu ar labāku salīdzināšanu ar laika grafikiem, ESF un tā tālāk. Paldies! Paldies par šo informāciju, par šo ļoti būtisko izvērtējumu, kuru jūs veicāt. Mēs redzējām, ka ir iekļaut arī daži reģionāli elementi, taču tagad dot ieteiktu pievērsties citiem aspektiem, analīzē pie specifiskākām lietām konkrētos reģionos, īpaši attiecībā uz situāciju Spānijā. To mums prezentēs nākamā runātāja. Thank you. Thank you very much for inviting. Liels paldies. Paldies, ka esat uzaicinājuši mani prezentēt Spānijas gadījumu, kas, manuprāt, ir ļoti interesants un atšķirs no tā, kas tika līdz šim pieminēts. Esmu šeit, jo esmu Eiropas ekspertīzes centra locekla. Mēs strādājam Eiropas komisijas nodarbinātības ģenerāla direktorātam saistībā ar darba jautājumiem, darba tirgus jautājumiem. Esam sagatavojuši pētījumus, atzinumu dokumentus saistībā ar jauniešu garantīnu. Savā prezentācijā esmu paredzējis četras daļas. Pirmā attiecas uz īstenošanas uh, aspektiem jauniešu iniciatīvai. Es izmantošu šo jēdzienu jei. Ja vai lai, tātad jauniešu nodarbinātības iniciatīva. Mēs to saucam par jēj. Tātad pastāstīšu, kādi pasākumi tika iztenot Spānijā, lai to īstenot. Otrajā slaidā es pastāstīšu mazliet par jēj īstenošanas progresu un jauniešu garantijas īstenošanas progresu. Un trešajā daļā es pastāstīšu par jauniešu nodarbinātību un bezdarbas evolūciju. Un ceturtajā punktā es eh, noslēgumā pastāstīšu par pāris faktiem un ieteikumiem. Runājot par jai eh, jauniešu garantijas iznošanas eh, pasākumiem. Vēlos pastāstīt, ka šī programma tika uzstākta Spānijā 2016. gada aprīlī, uzsākot operacionālo programmu jauniešu nodarbinātībai. Uh, un šis ir tāda 13 gadu sena programma, kas īstenībā attiecas uz 16. un 20. gadu periodu. Vēlāk šajā gadā septembrī valdība piedāvāja īstenošanas programmu plānu jauniešu garantijai, kas patiesībā bija tāda kā kopija jauniešu nodarbinātības iniciatīvas programmai, kura tika uzsākta tajā pašā gadā aprīlī. Un 2017. gada decembrī vai gadu vēlāk operacionāla programma jauniešu nodarbinātība tika apstiprināta, un šī programma pilnībā ir veltīta jauniešu garantijas īstenošanai, kā arī jēj īstenošanai. Uh, Tātad šīs programmas ir pilnībā iekļautas šajā rīcības programmā. Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansējums, to ir būtiski uzsver, veido 80% no visas Eiropas Savienības jauniešu garantijas finansējuma. Un tas ir apmēram 2,8 miljārdi no visas operacionālās programmas Spānijā. Un piešķīrumi ir 904 miljoni Spānijā, kas ir uh, augstākais piešķairums Eiropas Savienībā, kā arī SF uh, fonds sniedz līdzekļus un vēl cits fonds un kopā tiek panākt šīs uh, summas. Sākotnēji tika pieņems lēmums attiecināt mērķa auditoriju uz 15-24 gadu veciem cilvēkiem, taču 16. gadā paredzēja to paredzēt eh, cilvēkiem no arī līdz 9, 29 gadu vecumam. Un tiepsis spējas kritērija ir noteikti jau jēju un jauniešu garantijas īstenošanas eh, programmas sākumā, un tie bija tik strikti, ka, manuprāt, tas eh, lielā mērā ietekmēja jauniešu dalības iespējas šajās programmās. 2016. gada vasarā, tas notika nesen, šīs kritērija tika padarīta elastīgāk, īpaši prasība vai fakts, kā jaunieši, kas ir reģistrēti valsts bezdarba sistēmā, bet nav reģistrēti jauniešu garantijā, arī tagad saņem atbalstu no jauniešu garantijas, un mēs redzam, ka šeit rezultāti ir bijuši jau ļoti pozitīvi. Visi Spānijas reģioni ir tiesības spējīgi saņemt, ja saņem šos papildu resursus, kas oriģināli tika piešķirti Spānijas reģioniem, kā zināms, Spānijā ir ļoti augsts reģionālais sadalījums, pastāv arī autonomija, tādēļ puse no jauniešu garantijas uh, resursiem ir tikus, tikuši sadalīti arī reģionālām vajadzībām saskaņā ar to prioritātēm. Koordinācija notiek centrāli un Spānijā būtiski pieminēt to, ka izveidota liela partnerība, šī sadarbība starp dažādiem iesaistītiem pusēm. Šeit piedalās apmēram 84 vietējās institūcijas, ir ļoti plašs informācijas punktu tieks izveidots, arī Nacionālais jauniešu iniciatīvas institūts, tāpat arī iesaistīts arī NVO, uh, valsts administrācijas ministrija, kas nodrošina arī koordināciju ar vietējām pašvaldībām. Un nesen 2016. gada vasarā jāpiemina būtisks fakts, ka izglītības ministrija un labklājības un sociālo saprošanāšanas uh, eh, ministrija arī ir pievienojusies šajā par partnerībā. Tātad no paša sākuma izglītības ministrs nepiedalījās. Uh, bet gan sociālās apdrošināšanas ministrija. Un šeit ir būtiski pieminēt, ka Spānija ir īstenojusi vairākas reformas saistībā ar jai programmu. Tas ir arī noticis līdzvērtīgi, kā tika pieņemtas reformas saistībā ar aktīvu darba tirgus uh, politiku. Runājot par jai jauniešu garantijas īstenošanas progresu. Kā jau pieminēja iepriekšējie runātāji, ja īstenošana Spānijā atpaliek no vidējā līmeņa Eiropā gan finanšu, gan pārklājuma ziņā, taču mans viedoklis ir tāds, ka mēs esam guvuši panākums 2016. gadā, būtisks panākums. Tomēr šis pārklājuma racio jauniešiem 15-29 gadu vecumā 2017. gada februāra bija 31,9%. Šī ir mani, šis ir manis aplēses, jo nav pieejami oficiāli dati pēc 2015. gada. Es izmantoju datus kurus guvu apkopot visus jauniešus, kas ir iekļaut šajā sistēmā un piemēroja konkrētos kritērijus. Un šīs likme atpaliek no 15. gada, taču tas vēl joprojām ir divreiz vairāk nekā 2016. gada februārī. Un Tādējādi es uzskatu, ka īstenošanas ātrums 16. gadā ir ievērēm palielinājies. Citi rezultāti, kas uh, ir parādījušies Eiropas komisijas veiktajā pētījumā, ir tādi, ka ir ļoti liels plaisas starp uh, reģioniem Pārklājuma likme Navarā, Astūrijā, Galīcijā ir pāri 40%, bet citos reģionos ir eh, zemāk par 20%. Un es jau pieminēju citus indikatorus, kurus piedāvā Eiropas komisija. Šeit jāpienieš šis pozitīvais, eh, laicīgais eh, iesaistīšanās tieši 74% un Eiropā vidē tie ir 40%. Šeit ir interesanti arī redzēt šo nošķīrumu starp nodarbinātību un apmācībām vai otrās iespējas izglītības ie, iegūšanu. Tad vēl ir ilgtspējības uh, eh, krīt, kritērijs ar 37,7%, kas ir līdzīgs kā citās Eiropas Savienības valstīs. Un šie rādītāji jau parādījās pēc sešiem mēnešiem kopš šīs jauniešu garantijas schēmas uzsākšanas. Kāda ir iemesla šim kavēšana, šai kavēšanai un um, novēlotajai īstenošanai? Manuprāt, sākotnējā neskaidrība un apjakums attiecībā uz tiesību spējām arī šīs eh, pārklājošie programmēšanas periodi un vēla kritēriju izvēle, tas notika tikai 16. gadā, nozīmē to, ka daudz īstenošanas iestādes jau īstenoja pasākums, nemaz nezinot, vai šie pasākumi būs tiesības spējīgi beigās, vai arī nē. Otrs iemesls, manuprāt, ir vispārīgais ekonomiskais konteksts, īpaši fiskāla konsolidācija. Uh, kas attiecās uz aktīvā darba tirgus politikām. No 2007. līdz 2013. gadam budžets, kas bija piešķirts aktīvā darba tirgus politikā Spānijā, tika samazināts par 40%, eh, tādējādi pieauga bezdarbs, un tas nozīmē to, ka tā aktīvā darba tirgus politikas eh, personai, kas grib strādāt, tika samazināts par 68%. Tādējādi jūs gūstat ideju, ka per capita budžets uh, Spānijā bija 10% no tā, ko Dānija piešķir uh, savā valstī un 23% no tā, ko Francija piešķir saviem labumu guvējiem. Manuprāt, ir kaut 30%, ko piešķir Vācijā saviem bezdarbniekiem. Tātad, ja nebija spējīga kompensēt šīs uh, kritums budžetā. Vēl viens iemesls šim nepietiekamiem progresam ir ierobežotās kapacitātes reģionālajās īstenošanas iestādēs, kā jau iepriekš pieminēju, tās veido lielu daļu no partnerības un apmēram 50% gadījumu tās ir atbildīgas par jauniešu garantijas īstenošanu. Es jau pieminēju šo pārklāšanos un to, ka tika nodrošināts pārāk liels fokus uz piegādas, eh, nevis pieprasījuma pusi, tas, ka trūkst eh, iespēju, trūkst augsta līmeņa izglītības, trūkst darba vietu. Tas viss, kā arī nodrošina zema līmeņa izglītību un rada arī bīstams darba apstākļus. Tad trešais punkts. Mazliet pastāstīšu par uh, jauniešu bezdarbu un nodarbinātību Spānijā. Šeit jūs redzat šos grafikus. Kresajā pusē ir vispārīgā skaidri par jauniešu bezdarbu. Galvenais vēstījums no šiem grafikiem ir tāds, ka jauniešu bezdarbs pieaudzis par vienu uh, miljonu personām no 2008. līdz 2012. gadām. Un puse no šiem viena miljonu jauniešiem bija ar zemu izglītības līmeni un atgošanās periodu laikā no 2013. līdz 2015. gadām gandrīz 400 jauniešu vairs nebija bezdarbnieki, taču, ja mēs palūkamies uz labās puses grafiku, tad mēs redzam, ka gandrīz divi miljoni bezdarbnieku jauniešu ir zaudējuši savu darbu vietas pirmajā krīzes posmā starp 11. un 12. gadu, bet no 2016. līdz 16. gadam pēdējais gada pusē jau tika radītas 21 tūkstots jaunu darba vietu jaunāšiem. Tā kā mums ir šīs uh, lielās atšķirības, piemēram, Kastilijā ir Leona reģionā, um, nodarbinātība jauniešiem tik nodrošināta 40% uh, apmērā, bet citur tikai 6% un tā tālāk. Tik jau pieminēts darba kvalitāte, darba vietu kvalitāte. Uh, Tās darbvietas, kas tiek piedāvāts jauniešiem, ir ar bīstamiem darba apstākļiem, pagā, neskaidriem atalgojumu un nodibinātības laiku. Un šādas darba vietas veido 25% no visām. Galvenie izaicinājumi Spānijā ir jāizlabo fizikāla finanšu īstenošana, uh, šai iniciatīvai. To var panākt īstenojot integrētu informācijas sistēmu. Spānija ir izveidojusi pamatotu integrācijas sistēmu, taču tā vēl nav pabeigta. Un nevar bez tās izteikt, lai nodrošinātu uzraudzību un izvērtēšanu. Tāpat ir jāuzlabo koordinācijas starp visām iesaistītajām pusēm, kas piedalās partnerībā jāspēcina īstenošana reģionos, kas vēl atpaliek, tas arī ir būtiski. Jāpalielina valsts sektora kapacitātes ar labākam apmācītiem darbiniekiem, jāizteno ar vienu efektīvākas prasības puses pasākumu. Un Spānijā situācija ir citādāk nekā vidēja Eiropā. Spānijā netiek pietiekami investēt šajā pieprasījuma puses pasākumos. Vēl viens izaicinājums ir, protams, ņemt vērā jauniešu vajadzības eh, nenokļūt nabadzībā un sociālā izslēgšanā. Runāt par izaicinājumu Eiropas Savienībā. Šeit ir jāparedz pagarināšana īstenošanas periodam, lai pienācīgi varētu izmantot fondu līdzekļus, jo izskatās, ka Spānija varētu nesasniegt šos piešķirt šķir, šos mērķus, un ir jāsaklabā arī jai finansējums pēc 2018. gada, ņemot vairāk to, ka 80% ka šis finansējums nodrošina 80% no jauniešu garantijas finansējuma uh, no 2011. līdz 15. gadam, un ja līdz 23. gadam tie būtu tikai 20%. Tātad tas nozīmē ievērojumu budžeta samazinājumu. Labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem, komentāriem. Paldies! Jā, paldies! Mums tad, tad ir interesanti uzklausīt konkrētā reģiona pieredzi, šā gadījumā Spānijas. Un tagad atkal uzklausīsim deputāts katram referentam un referentam par divām minūtēm. Sākam ar tautas partiju lūdzu. Tomas Konze. Jā, paldies. Jā, paldies um, par ie, ka iepazīstināt mūs ar jūsu situāciju. Bija ļoti interesanti uzklausīt arī precīzi statistiku, jūsu prezentāciju. Liek vēlreiz pārdomāt aktuālo situāciju un programmu liederību un rezultātus. Jā, mēs saprotam, ka uh, Eiropas līmenī mēs esam tam atvēlējuši ļoti daudz līdzekļu, lai atvieglotu situāciju dalībvalstīs. Bet tad uh, dalībvalsts, protams, spēj šos līdzekļus izmantot, nu, ļoti atšķirīgā veidā. Bet nevaram jau vienkārši vienmēr vainot Eiropas iestādes, vai ne? Tomēr ar vienu ir šis aktuāls jautājums, cik tad reāli rezultatīvi ir bijuši šī programma katrā dalībvalstī. Protams, par īstenošanu jau atbildēja dalībvalstis. Un pirms mēs eh, runājam par eh, programmas turpināšanu vai neturpināšanu, acīm redzot, mums tomēr ir tāda kopīga izpratne, ka ir jau jārīkojas un jāpalīdz, un vēl tādēļ man atbild viennozīmīgi būtu jā, jāturpina šī iniciatīva. Uh, programma kopumā ir sniegusi pozitīvus rezultātus. Tomēr arī nevaram noliegt, un lūk arī jūsu pētījums mums palīdz labāk saprast nepilnības. Un mums nākotnē būs jāuzņemas vēl lielāka atbildība, jāceņš būt vēl uh, atbildīgākiem un uh, caurspīdīgi jāizseko, jāizseko visiem fondiem, un to izlietošanu jābūt caurspīdīgākai. Mums tomēr jāzina, vai te mēs pirmkārt runājam par īstermiņa vai ilgtermiņa risinājumiem. Jo vairāk naudas nenozīmēs uzreiz papildus darba vietas. Mums ir pirmkārt jātīst ekonomikas dalībvalstīs. Un visbeidzot, eh, kāda lieta, ko es arī vēlos īpaši uzsvērt. Brīdī, kad būsim pabeiguši šo programmu, jauniešu nodarbinātības institīvu. Viņiem baidzēs arī nodrošināt reālas darba vietas. Nevar būt atkal, ka ir tad nepastāvīgs darba vietas. Nu, es neredzēju, ka kāds vēlētos vēl papildus izteiktos, palāk pa kreisi. Jā, ah, labajā uzmandzodzi. Jā, pavisam īsi varbūt atsaucoties jau uz iepriekšējo komentāru, mums tiešām ir jāskatās, kādā veidā mēs varam redzēt ilgtermiņa rezultātus. Un es gribētu dzirdēt jūsu viedokli. Jūs darboties uz vietas, jūs zinat, kā tas īsti notiek dalībvalstīs. Un tātad, kā mēs varam vērtēt un mērīt ilgtermiņa rezultātus, nevis tik īstermiņa rezultātus. Es saprotu, ka īstenībā šo programmu vērtē kā diezgan tādu sarežģītu, administīvi smagnēju. Tātad, kas būtu jāmaina tīri praks, praktiski, lai šo programmu varētu uzskatīt, nu, pat vienkāršāk pie, un kas būtu jāmaina? Jo mēs tiešām vēlamies saglabāt sinerģijas starp visām Eiropas Savienības politikām, nodarbinātību, izglītību, bet vispār visām jaunatnes politikām, es jau uzskatu, ka ir vairāk jākoncentrēties tieši uz sinerģijām. Jo atsevišķi, nu, mēs nevarēsim visu atrisināt. Un vēl. Tātad eh, mums ir gan nacionāla mēroga, gan arī e, reģionālas programmas, bet ir ļoti svarīgi, lai komisija palīdzētu dalībvalstīm pārvarēt dažādu veidu īstenošanas trūkumus. Es domāju, jūs jau daudz esat izdarījuši, bet aicinātu jūs rīkoties vēl vairāk. Paldies! Renke kundze. Paldies! Jā, es arī vēlos pateikties mūsu papildus uh, ekspertiem, kas šodien izteicās. arī man būtu tiešām tāpat sāpīja, kad jānodrošina principu saskaņošana un sinerģija. 78% mums izdodas īstenot šīs programmas, kas, protams, ir tā kā ir labi, bet mēs saprotam, ka ir īstenībā rodas problēmas. Un ir uh, līdzekļu dalībvalstu budžeta konsolidācija, jeb citiem vārdiem, ka nogriežam līdzekļu šādām programmām. Savukārt jaunatnē mēs visu laikam ļoti svarīgi, bet mēs jau nevaram pārēt to plājas, kas uh, arī parādās Eiropas rīcība politikās. Tā kā, nu, mēs to nevaram vienkārši tā noskatīties. Tas ir nopietns tāds uh, uzdevums, kas mums noteikti ir jāpārdomā. Tā kā īpaši, kas skar dienvidu valstis, vai ne, mums ir jāspēj radīt uh, jaunas darba vietas bez papildus investīcijām ekonomikā, kvalitīvo darbu vietu radīšana, nu, mēs nespēsim nodrošināt jauniešu iesaist darba tirgū. Nu, tā kā situācijas, Spānijas situācijas atspoguļums to vēlreiz skaidri parāda. Man būtu jautājums jums abiem. Arī par um, vispārējo novērtējumu par programmām, abām divām programmām. Te jūs sacījāt, jābāst uz izpēti. Man tomēr rodas tāds iespējas, kā izpēti, ko jūs esat veikuši, nepasaka tomēr skaidri, kāda ir vispārējā situācija. Ir tik daudz neatbildētu jautājumu, un tādēļ man būtu jautājums. Vai mēs kādu dienu varēsim uzzināt um, precīzāk? tad, kur mēs skatāmies. Nu, mēs redzam dažādas izaicinājumus, bet redzam arī, kur ir bijušas konkrēti jau ļoti pozitīva pieredze, un to vajadzētu droši vien vairāk izcelt. Paldies! Paldies! Nu, tātad uh, uzklausīsim. Ah, jā, Lāzs Ratovas kundze, lūdzu. Paldies priekšsādātāji! Nu, man būtu šādi komentāri. Manuprāt, šīs abas institīvas, jaunatnes garantija un jaunatnes nodarbinātības institīva, tiešām mērķēts uz jauniešiem, kas varbūt nav tie bijuši veiksmīgākie, kas tātad mm, nav ikuši augstākas kvalifikācijas vai mm, nemācās mēs, protams, novērtējam šo programmu nozīmību. Vienlaikus, tomēr, mēs saprotam, ka te ir diezgan tāda fragmentatīva pieeja. Tad mēs skatāmies jaunieši vecumā no 13 līdz 17 gadiem. Tas ir viens. Bet šīs jaunatnes iniciatīvas, jaunatnes solidaritātes korpus, tas arī vēl papildus jaunais piedāvājums. Vai kopumā es tādu redzētu četras paralēlas programmas? Drīzāk te jau būtu tiešām jādomā par tādu efektīvu sistēmu. Jo, jā, saprot, tiešām, te varbūt tas redzējums ir pareizs, bet ir jāskatās koncentrēti uz resursu izmantošanu. Labāka izglītība, labāka darba pieredze un līdz ar to labāks iespējas atrast darbu, tas ir tas galvenais mērķis. Galvenais, ko mēs vēlamies saprast, ir tiešām, kāds ir jūsu viedoklis par Eiropas solidaritātes korpusu. Tas tiek veidot šobrīd. Un komisijas paziņojumā tā ir skaidri pateikts, ka jaunatnes garantija un uh, nodarbinātības institīva būs tās tieši divas programmas, kas arī piedalīsies šī jaunā solidaritātes korpusa izveidē. Es gribētu dzirdēt, vai tā ir un kā jūs to redzat Piedodiet priekšsēdētājiem, bet man liekas tieši svarīgi uzdot jautājumu. Tātad jums ir vēl tā jāzina, Slovenijā ir 20 miljonu vērts projekts, kurā iesaistās 2000 jauniešu. Tas nozīmē uz katru līdzlieku 10 tūkstoši. Manuprāt, tas ir ļoti dāsnas summas. Vai jūs saprotat, tas ir adekvāti? Jā, ja, paldies, mums rīts vēl kāds desmit minūtes. Daudz jautājumu, kas jau ir uzdoti, es saprotu, ka būs neiespējami atbildēt uz visu to, bet pacentieties varbūt, varbūt akcentēt galvenos jautājumus. Katram es teiktu ekspertam kādas trīs minūtes. Lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Nu jā, man tā sarežģītāk ir tāda izvēlēties, kur tad tie jautājumi, bet, nu, es varētu teikt, ka tie, kas ir jaunatnes institīvi, tie varbūt drīzāk nodarbinātnes institīvi, tad tie ir jāparspēlē kolēģiem. Es tā varētu vēlreiz atgriezties pie jaunatnes garantijas. Tātad eh, komentārs par to, ka neatbilst jaunatnes garantijas ideja un reālie dati par īstenošanu, īpaši par to, cik tad plaši ir aptverti jaunieši un cik bijuši veiksmīgi rezultāti. Labi, mums ir jāsaprot, ka jaunatnes garantija ir relatīvi jauna rīcība politika. Un tas tad ir pat tās sākums. Mums ir tikai pieejami dati no 2014. līdz 2015. gadam, kas nozīmē, ka ir jāiegūst vēl papildus tādi uzticamāki dati, bet tos ir iegūst tikai ar laiku. Uh, Nu, mēs jau redzam, protams, ka ir nelīdzsvarot šie rezultāti. Nav tā, ka visur būtu vienādi rādītāji, bet arī jāsaprot, ka situācija taču ir ļoti atšķirīga dalībvalstīs. Lūk, tad tieši par šo pārklājumu. Nu, vairākas dalībvalstis šobrīd izvēlējušās tieši uzrunāt vairāk jauniešus. Tad jautājums ir par jaunatnes garantijas efektivitāti un rezultātiem. Uh, tad uzreiz to tad nav varbūt tik veiksmīgi rādītāji. Savukārt citas dalībvalstis izvēlējās jaunatnes garantiju piedāvāt varbūt šaurākam um, lokam, tieši jauniešiem, kas ir tie inertie, kas nemācās un neko nedara, un līdz to, ka viņi var uzrādīt labāk statistikas rādītājus. Tas arī jāņem vērā kā tāds mainīgais datu interpretācijā. Tālāk par konkrētām programmām jaudienas garantija. Nu, ka tur varbūt ne visas programmas nebija pietiekami inovatīvas programmas. Mēs turpinām šeit, protams, ļoti nopietnas sarunas ar dalībvalstīm, un ne jau tikai šajā Eiropas semestri ietvaros, bet gan arī papildus mēs strādājam ar jaunatnes garantijas koordinatoriem, un mēs jau esam norādījuši arī dalībvalstīm, īpaši, ja viņi redz, ka atsevišķas programmas ir um, tomēr jāprecizē. Nu, komisija, protams, nevar te apturēt atsevišķas programmas, bet mēs varam konsultēt dalībvalstis un mēģināt dalībvalstis um, pārveidot savas programmas, palīdzēt viņam pārveidot, uzlabot savas programmas. Tālāk bija jautājums arī par to, kādā veidā varam mm, izmērīt eh, rezultāts ilgtermiņā. Nu, mums ir bijuši, protams, arī tālāk tie datu izvērtēšana Mēs tā kā pirmo reizi veicam datu izvērtēšanu, pēc tam arī mēs sekojam. Skatāmies, kas tad ir notikušiem jauniešiem 6, 12 un 18 mēnešus pēc šī piedāvuma izmantošanas. Bet šobrīd, tā kā mēs varam izmantot tikai datus par pirmiem sešiem mēnešiem, nu, tad mēs nevaram jums pateikt ilgtermiņa atbildi. Bet vēlāk būs šādi dati pieejami, tad mēs arī varēsim to darīt. nu, vai konkrēti darba piedāvājumi piedāvā reāls arī darba apstākļu uzlabojums, nu, ļoti būtisks jautājums, un es to atzīstu, godīgi nevaru jums atbildēt. Tas tikai vēlreiz apliecina, cik ļoti svarīgi ir dalību valstīm pārunāt a, piedāvājuma kvalitāti. Jā, komisija strādā kopā arī ar starptautisko darbu organizāciju, lai vispār definētu, kas ir kvalitīvs piedāvājums Un arī ar dalībvalstīm mums ir šī saruna cemplo padomē darbā grupā, nodarbinātības darba grupā. Tāpēc arī svarīgi dzirdēt parlamentu viedokli. Par labāko praksi. E, cik man ir laiks vēl? Man vairs nav laika. Mm -hmm. Labi, pavisam īsi. Par vecuma ierobežojumu no to nosaka pašas dalībvalstis un puse dalībvalstu ir noteikuši līdz pat 29 gadiem. Un mēs te nejaucamies. Un visbeidzot, par uh, prakšu neiekļaušanu, ka tas tāpat tikai 12% ir tā, ka bieži vien atsevišķi dalībvalsts uh, praksa sauc par darbu. Uh, Tātad arī dažā, kur ir 70%, tur īstenībā daži no tiem nevis ir izdarbs, bet tikai prakse. Bet līdz to komisija nekādā ziņā neplāno atteikties arī un teikt, ka praksa neiekļauj jaunatnes garantijā. Un tad kolēģis. Labi, atbildes uz pieciem jautājumiem. Pirmais. Par ilgtermiņa rezultātu izmērīšanu. Nu, jā, mums nepieciešams vēl papildus atkāpe, lai vispār būtu pieejami šie statistikas dati. Šobrīd tikai ir pieejami arī mums par sešiem mēnešiem. Tādā ziņā, kā mēs veicam ietekmes novērtējumi darbam kontrolas grupām, tas ir ļoti svarīgi, jā, bet saprotiet, ka dalībvalstīs nevienmēr ir pieejami labi statistikas dati bet tur, kur tas jau ir pieejams, tas ir uzticami parasti jau un mēs to varam izmantot. Tālāk ir kā panākt tomēr vēl vieglāku administratīvo pieeju, lai nebūtu tik smagnējuši šīs administratīvās procedūras. Labi, es uzskatu tiešām, ja tas būtu labāk saskaņots ar to, ka izskaties SF, piemēram, un jau būtu saskaņots arī iepirkuma procedūras, saskaņotas arī ar daudzām citām procedūrām, tad tas jau uzreiz uzlabotu administratīvo slogu. Un vēl precizēšu par eh, to, kas tad jaunieši atbilst un kas neatbilst šī programmai. Mēs zinām, ka tas bija gan Spānijas problēma, gan arī Anglijā. Daudz uzskat, ka ir jānodrošina ļoti nopietni pierādījumi, kā, piemēram, uzturēšanās, jeb dzīvesvietas pierādījums Un tādēļ, īstenībā, kad komisija un dalībvalstī jāpasaka skaidrāk, ka var arī tāds, nu, netiks uh, stingrus pierādījums izmantot. Mājā, jūnijā līdz mums būs piemēram dati par 2016. gadu par jaunatnes nodarbinātības institīvu. Kad es, es nezinu, vai uzreiz parlaments varēs piekļūt šiem datiem, bet komisija tas būs. Un tālāk vai 15 un 16. gadu būs šie dati ilgtermiņā pieejami bet par labāko praksi gala novērtējums, protams, būs tikai 18. gadā pieejams, kad eh, beigsies šī programma. Mēs šobrīd jau varam sākt runāt, protams, par labāko pieredzi, bet nevaram to teikt kā galīgu. Nu, man arī īstenībā nav nekāda īpaša papildus informācija Eiropas solidaritātes korpusu. Ja jaunas uh, eh, nodarbinātības institīva paliek ar šādu finansējumu kā tā ir, es nesaprotu, kāds. Uh, iespējams, ka viņi vēl piekabina klāt solidaritātes korpusam, jo tur jau ir skaidri pateikts, kam jātērē šie līdzekļi. Nu, varbūt komisija var nedaudz to komis, komentēt. Un par to, cik naudas ir uz konkrēto jaunieti iztērēts, tur ir atkarīgs īstenībā, kā tā bijis jaunietis situācija. Ja kāds ir bijis ļoti attālināts no darba tirgus, nu, tad tas prasa daudz vairāk naudas nekā 1000 eiro par personu tur jāskatās, kāda ir šī grupā cilvēki ar invaliditāti, tad uzreiz tas ir uz daudz lielāki izdevumi. Man tad divas minūtes, jā? Ja? Par saskaņotību, par to, ka tiek uh, samazināt programmas izdevumi un vispār makroekonomika situācija dalībvalstīs 78% no jauniešu garantijas, kuras tiek izmantot. Nu, redziet, tas tiešām es pilnībā piekrītu. Mums likās, ka kāds to sākumā pat bloķēja. Lūk, tas arī viens no iemesliem, kādēļ bija tik zems stats šāviens un, un <laughs> slikti rādītāji sākumā. Par darbvietām. Protams, būtu jārunā vairāk par darbvietu, jo visu laiku pārkvalifikācija, pārkvalifikācija jaunieši, bieži vien, kas tagad vairs neko nedara, nemācās, viņiem ir jau pārkvalificēta, to teikt, zināmā mērā. Bet reāli trūkst darba vietu. Un Spānija arī šobrīd ir tāds reāls risks, kā Bieži vien, jā, ir valdības piedāvātās dažādi veidā stimuli, e, gan sociālā iemaksa atbrīvojumi vai citi darbdevējiem, lai viņi pieņemtu jaunieti darbā. Un šāds iniciatīvas, diemžēl, daudz neko nav devušas, tā kā ir jāskatās, kā savādāk rīkoties. un uh, algu subsīdijas, manuprāt, tas īstenībā nu, šobrīd nav skaidrs, kāds varētu darboties pat turpmākiem pētījumiem. Spanijā, īpaši kādam reģionu līmenī, te ir ļoti laba pieredze. Arī Katalānijā. Viņi spēja uzrunāt tāds neaizsargāts jauniešus kas arī strādā kopā ar vietējām pašvaldībām, nevalstiskām organizācijām, apbrīnojami, ko viņi tur spējuši panākt. Bet, nu, es uzskatu tiešām, ka jaunatnes garantija, nu, tā, diemžēl, pārāk zemes rādītājs Spānijā. Un, kad ir kopā ar citām programmām, to es neko nevaru komentēt. Paldies! Paldies! Jā, nu tas ir skaidrs uzdevums, kur mēs šodien pievērsāmies tādai padziļinātai analīzei no daudziem skatpunktiem. Un mēs sakām, lai ir uzstādītie mērķi, e, tiešām ievērot šos Eiropas uzstādītos mērķus. Un mēs redzam arī, ka vēlāk tiks veidots tāds skaidrs ziņojums, arī piedāvāt statistikas datu analīzi. Un es vēlētos pateikties mūsu ekspertiem no komisijas un valstiskām organizācijām. Es atvainos, ka mums vienmēr tā Eiropas parlamentā ir, ka mums ir ierobežots šis laiks, bet tāds ir mūsu darba formāts. Paldies visiem deputātiem! drīzāk eh, deputātēm sievietēm, kas ir palikušas līdz beigām, un paldies arī tulkošanas dienestam, kas mums palīdza. Tālāk mums tikai atliek piebilst, ka mums ir ārkārt sanāksme Strasbūrā 11. un, un pēc tam 11. un 12. aprīlī strā, šeit Briselē. Paldies visiem atlikušo, patīkam atlikušo dienas daļu.